committee from members. Dear colleagues, good morning. Godātie kolēģi, brīt. Īstenībā laikam jāsaka labu pēcpusdienu. Es, protams, vēlos sveikt vicepriekšsēdētāju Vitoru Konstancijo. Bet pirms mēs ķeramies pie dialoga ar ECB, vēlējos vispirms lūgt jūs apstiprināt darba kārtību. man ir jāatskaitās pavisam īsi par starpiestāžu sarunām, trialogu 28. martā par eh, skaidrs naudas kontrolas regulu, otrais politiskais trialogs saskaņā ar 55. noteikumu ekonu un libe komitejām. Mēs apspriedam darbības jomu, riska analīzi, padome bija gatava nākt pretī mums dažiem grozījumiem par to, ka ir jāņem vērā riska analīze skaidrs naudas pagaidu glabāšanas jautājums, un mēs apspriedīsim nākamajā trialogā. Tu vari ieviest izņēmumus pamatotos gadījumos. Tāpat arī par informācijas apriti starp kompetentajām iestādēm, tad tā skaitā mūsu grozījumu par CIS un FIU uh, savienošanu. Joprojām ir atšķirīgi viedokļi attiecībā uz informācijas nodošanu starp kompetentajām iestādēm, bet abas puses bija elastīgas. Tomēr ir nepieciešama komisijas uh, viedokli saņemt par uh, starpsavienojumību un bija bažas arī par uh, šo ilgo laiku, kas bija nepieciešams. Tāpat kā ML direktīvā, mēs vēl pārbaudīsim dalību valstīm, vai cik liela šeit ir elastība par sodiem un sankcijām. Padome saprot, ka ir nepieciešams sankcijas un ir gatavs strādāt pie kompromisa. Nākamais un, cerams, pēdējais politiskais trialogs notiks 23. maijā. Tagad varam pāriet pie ECB gada pārskata prezentācijas par 17. gadu. Varam ar prieku sveikt ECB priekšsēdētāju vietnieku Vitoru Konstancijo. Tā nav viena parastā prezentācija, gada pārskatam ECB, bet arī īpaša sanāksme Jo Konstancijo kunga pilnvaras amatā noslēgsies 31. maijā, līdz ar to šī ir pēdējā reize, kad viņš ierodas ekon komitejā pēc astoņiem gadiem darba, kā priekšsēdētāja vietnieks, bet 18 gadu kopumā ECB padomē. Līdz ar to vēlos izteikt atzinību par jūsu lomu, jūsu ieguldījumu tajās darbībās, ko ECB ir veikusi, lai saglabātu eirozonas integritāti, nu, nodrošinātu finanšu stabilitāti, cenu stabilitāti. Protams, nav runa tikai par cenu stabilitāti. ECB ir bijusi izšķiroša iestāde daudzos procesos, un arī jūsu loma ir bijusi ļoti svarīga. Par to arī vēlos jums pateikties. Un tad došu jums iespēju izteikties un novēlēt jums visu to labāko attiecībā uz jūsu nākotni. Tātad ECB gada pārskats, kā jūs zinat, ir publiskots šodien trijos pēcpusdienā ECB mājaslapā, Kā vienmēr ir aptvērts skatījums uz monetāro politiku un neseniem notikumiem, darbību dažādās kompetences jomās, turklāt vēstule, kas papildināja ziņojumu, eh, ir iekļauts arī pielikums, kur ECB atbilst uz pašiniciatīvas ziņojumā uzdotajiem jautājumiem 2016. gadā Jonas Fernandes bija referents, tā kā šie dokumenti ir pieejami ekon locekļiem, tie ir konfidenciāli, un līdz šī, šai pēcpusdienai tiem bija uzlikts embargo. Tātad līdz pulkstens 15. Šobrīd došu vārdu priekšsēdē vietniekam Konstancijo. Jūs zinat, kāda ir mūsu noteikuma, parasti 5 minūšu bloki. Lūdzu, vārds jums, Konstancijo kungs. Paldies, priekšsarētāji! Ļaujiet man īpaši pateikties jums par atzinību, kuru izteicāt man un jūsu laba vēlējumiem, atstājot ECB priekšsarētāju vietnieku amatu. Sākšu ar to, ka tik tiešām vēlos sacīt, ka esmu pagodināts pēdējo reizi būt šeit, jūsu komitejā, lai prezentētu ECB gadu pārskatu par 17. gadu savā amatā kā ECB priekšsēdētāja vietnieks. Vēlos personīgi pateikties visiem ekon komitejas locekļiem par auglīgo dialogu, kas mums ir bijis šo pēdējo astoņu gadu laikā. Pasaule šajā periodā ir ievērojami mainījusies, un mainījusies arī ECB krīze un tīpaši nepieciešamība uh, tikt galā ar riskiem, kas saistīti ar zemu inflāciju vai pat deflāciju, prasīja no mums eh, paplašināt monetārās politikas instrumentu kopumu, lai izpildītu savu mandātu. Tomēr Ehm, ja mēs to nedarītu, monetārā savienība varēja sabrukt. Kā aktīvs dalībnieks ECB padomē 18 gadu garumā, tā skaitā pēdējos astoņus kā priekšsēdētāja vietnieks, es esmu lepns, ka esmu piedalījies šo politiku veidošanā. Tomēr vēlos atgādināt, ka institucionālo reformu ārkārtējais kopums papildināja sākotnējo minimalistisko monetārās savienības konstrukciju, bet ar to vien nepietiek, jo projām pastāv riski. Jūs, kā likumdevēja, esat palīdzējuši šīs reformas veidot, un es ceru, ka jūs turpināsiet darīt to, kas ir nepieciešams, lai nonāktu pie drošas, stabilas, eh, ekonomiski veiksmīgas eh, monetārās savienības. Gadu laikā jūs esat uzticējuši ECB papildu pienākumus. Jūsu loma, tur, turot mūs pie atbildības, uh, ir attīstījusies, un šis dialogs arī turpmāk būs e, ļoti prioritārs mums. Tā ir mūsu ierastā prakse, ka mēs e, rakstiski atbildam uz jūsu uzdotajiem jautājumiem līdz ar gada pārskatu iesniegšanu, un šo informāciju mēs arī esam publicējuši savā mājaslapā. Savā e, uzrunā es runāšu par mūsu lēmumu ietekmi Eirozonas ekonomikai 2017. gadā, pēc tam uzsvēršu to, cik svarīgi ir finanšu eh, sektora loma efektīvai monetārās politikas īstenošanai un kā tā atbalsta izaugsmē. 2017. gadā Eirozonas eh, izaugsme eh, kļuva aizvien spēcīgāka un plašāka inflācija, tā vietā joprojām bija zema. Šādā situācijā nepieciešams eh, būt piesardzīgiem, izstrādājot monetāros politiku, monetāro politiku. Un mēs tādēļ eh, pārkalibrējām eh, savus monetāros politikas pasākumus. Tas prasīja mm, monetāru darbību pielāgošanu. 2017. gada sākumā, lai Eirozonas ekonomika Lai arī Eiropas zonas ekonomikā pamata, pamazām nostiprinājās, riski tomēr bija jūtami. Līdz gada vidum izaugsme nostiprinājās vairāk un uzrādīja labāks rezultāts nekā plānots. Negatīvo scenāriju iespējamība it īpaši saistībā ar deflāciju, lielākoties bija izzuduši. Līdz ar to mēs eh, korģējām savus prognozes un arī izņēmām atsauces uz iespējamiem procentu likmes samazinājumiem. Vēlāk gada, gadā, šajā 2017. gadā, par kuru ir pārskats, joprojām cenas eh, necēlās, inflācija eh, nebija pietiekami augstu. Tāds bija konteksts mūsu lēmējiem oktobrī mēs paziņojam, ka mēs samazināsim savu neto aktīvu iepirkšanas programmas apjoms, eh, samazinot tos līdz 30 miljārdiem eiro mēnesī, sākot ar šī gada janvāru. Mēs eh, toties vienlaicīgi pagarinājām programmas darbību līdz 2018. gada septembrim vai cik nepieciešams līdz padome saskatīs, ECB padome saskatīs e, to, ka ir sasniegts uzliktais mērķis. Tāpat mēs arī pa pagarinājām fiksētas likmes e, tender procedūras līdz 19. gada beigām. Un tāds bija mūsu plāns e, reinvestīciju politikai. 17. gada laikā mūsu monetārās politikas turpināja atbalstīt aizņemšanās apstākļu uzlabošana uzņēmējiem mājasemniecībām, stiprinot kredītu plūsmu un apriti Eirozonā. Ņemot vērā pasākums, kas tika īstenot no 14. gada vidus un tiem, kur, par kuriem tika lēns 17. gada oktobrī, kopēja ietekme uz eirozonu reālā IKP izaugsmē un inflācijā aprēķini liecināja, ka tas veidoja 1,9% punktus kopā no 2016. līdz 2020. gadam. Nefinanšu eh, privātā sektora struktūra pēdējo, gadu laika, eh, pēdējo desmit gadu laikā ir ievērojami mainījusies. Ir nostiprinājusies arī spēja izturēt triecienus. Atšķirībā no ASV, kur uh, tirgus bāzētas finansēšana ir vairākumā, Eirozonā tā tas nav. Tomēr ir notikušas dramatiskas izmaiņas, jo nebanku finanšu avoti ir kļuvuši daudz nozīmīgāki kopš eh, finanšu krīzes sākuma. Investīciju fondu kopējie aktīvi kā procentuālā, procentuālā izteiksme no kopējiem banka aktīviem pieauga no 16% 2007. gadā līdz 44% pagājušā gadā. Banku aizdevumu procentuālā izteiksme no kopējām firmu akciju finansējušanas darbībām veidoja tikai 12%. Un, ja mēs skatāmies tikai uz parādu instrumentiem, līdz ar to neņemot vērā kapitāla instrumentus, tad banku aizdevumu īpatsvars nefinanšu uzņēmumu paraudu instrumentiem veidoja tikai 28% pagājušā gadā. Monetāras politikas pasākumi, kas tika īstenot kopš 2014. gada vidus, ir ievērojami ietekmējuši situāciju. Igadējā izaugsme aizdevumu izsniegšanā ne, nefinanšu korporācijām būtu bij, pēc mūsu aprēķiniem bijuši tikai uz pusi tik efektīvi bez mūsu pasākumiem. Katrā ziņā mūsu pasākumi ir palielinājuši nebanku finanšu avotu īpatsvaru starp finanšu avotiem Eirozonā. It īpaši izmantojot mūsu uzņēmumu korporatīvā sektora iepirkuma programmu. Šī programma ir samazinājusi finansēšanas izmaksas un paplašinājusi piekļuve, piekļuvi uzņēmumiem, gan lieliem, gan maziem finansējumam. Un ļoti daudzveidīgāk ir šie finansēšanas avoti, jo lielāka iespēja nostiprināt ekonomisko izaugsmī. Tādējādi bankas varēja palielināt savus izsniegto aizdomu apjomus uzņēmējiem. ECB monetāra politika ir ļoti nozīmīga. Pievērsīšos šobrīd makroprudenciālai politikai Eirozonā pirms runāt par nepieciešamām regulatīvām reformēm. Finanšu stabilitātes situācija Eirozonā 2017. gadu attīstījās pozitīvi to atbalstīja aizvien labāk ekonomiskie apstākļi, tomēr joprojām spēkā bija vairāki riski. Pirmkārt, risks saistībā ar pēkšņu un ievērojumu riska prēmiju apvēršanu globālos finanšu tirgos, jo visi meklēja eh, peļņas iespējas finanšu tirgos. Otrkārt, Eirozonas bankas joprojām sask saskārās ar izaicinājumiem saistībā ar rentabilitāti un e, lielu uzkrāto e, slikto kredītu apjomu. Ta tāpat Eirozonas investīciju fondu sektors turpināja paplašināties un uzņemties aizvien augstāku risku. Daži no šiem riskiem ir atkarīgi no globālajiem faktoriem, bet citi neatkarīgi. E, um, nekustamie īpašumu uh, jomā. Uh, tas vairāk ir specifiski un uh, risināms ar makroprudenciāliem um, risinājumiem. Pieaugums cenām nekustamā īpašuma tirgos daudzās valstīs prasa izmantot makroprudenciālus pasākumus, ņemot vērā neskaidrību uh, ko šāds individuāls pasākums varētu atstāt eh, uz daudziem rādītājiem. Ir nepieciešams rūpīgāk izsvērt eh, to, cik lielam riskam ir pakļauts bankas un darīt to saistībā ar kapitāla prasībām. Attiecībā uz CRD4 un CRR Mēs cerams, ka šo divu dokumentu pārskatīšana ļaus vienkāršot aktivizācijas procedūru, ko nacionālās iestādes varēs izmantot, e, kā to paredz CRR 458. E, pāns. Tas ļaus makroprudenciālām iestādēm rīkoties efektīvi un saulēcīgi. Saulēcīgu sistēmisko risku konstatēšana ir ļoti svarīga, lai saglabātu finanšu stabilitāti. Robusta, e, robusta finanšu sistēma ir nodrošinām tikai tad, ja mums būs uh, spēcīgs un atbilstošs finanšu regulējums. Kopš krīzes starptautiskās finanšu regulējums ir visaptveroši mainīts, un tagad arī Bāzela 3 ietvers ir pabeigts, bet ar to vēl nepietiek ir nepieciešams nodrošināt to, ka tiek pabeigta Banku Savienība, lai nodrošinātu, ka visa sistēma ir stabila. Un parlamentam ir īpaši svarīga loma šeit. Riski ir samazināti, banka kapitāla attiecība proporcija ir atbilstošā līmenī, MRL tiek īstenots, Beilina procedūra ir paredzēta ka, sas, saskaņā ar BRD. Un tas, mūsuprāt, varētu ļaut veiksmīgi risināt sarunas par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu EDIS Un šeit var darboties trīs virzienos. Pirmkārt, nepieciešams harmonizēt un uzlabot e, maksāt nespējas ietvarus. Otrkārt, ir jāveic e, regulāri pārskatījumi, e, samazinot slikto kredītu apmērs. Treškārt, jāsamazina iespēju nacionāla līmenī veidot atkāpes, kā to ECB ir rosinājusi jau no Eh, banku sektora uzraudzības eh, sākuma posmā. Ir, ir pēc iespējas ātrāk jāpadara darbspējīgs vienotais eh, noregulējuma fonds. Tagad pievērsīšos nebanku sektoram. Ir svarīgi panākt to, ka prudenciālais ietvers tiek koriģēts, ņemot vērā finanšu stabilitāti Tādējādi es atzinīgi vērtēju to, ka komisija ir ierosinājusi, ka liels investīciju firmas, kas veic bankām līdzīgas aktivitātes, tiek uzskatītas par kredīti institūcijām un pakļautas e, uzraudzībai. Kaut arī finanšu sektorus ir jāregulē, e, tas e, var arī atbalstīt izaugsmi. Kopš 90. gadu beigām mēs esam pieredzējuši uh, darba spēka produktivitātes kritumu un e, izaugsme veido tikai vidēji ap 1% punktu. Mēs, protams, arī redzam, e, kā kapitāls tiek nepareizi sadalīts, piešķirts. Līdzīgi arī labi funkcionējuši, diversificēti un dziļi integrēta Eiropas Savienības kapitāla tirgus var palīdzēt eh, veicināt izaugsmu. Tāpēc ECB ir spēcīgs atbalstītājs kapitāla tirgus savienības projektam jau no tā sākumiem. Diversificējot finansēšanas avotus Eiropas nefinanšu korporācijām, tiks uzlabota eh, monetārās politikas īstenošana un kapitāla tirgus savienība ir ļoti svarīgs faktors banku savienībā. Uh, Es tādēļ aicinātu visus iesaistītās puses eh, censties vairāk, lai nonāktu pie kapitāla tirgus savienības. Un noslēgumā viens no galvenajiem e, secinājumiem, ko varam izdarīt pēc krīzes, ir tas, ka ECB monetāras politikas pasākumi un politikas bija papildinoši. Lielāka efektivitāte un stabilāka banku un finanšu tirgu darbība E, palīdzēs arī efektīvāk īstenot monetārās politikas uh, ieviešanu, tāpēc ir nepieciešams pabeigt darbu pie Banku Savienības un Kapitāla tirgus Savienības. Un, lai to sasniegtu, es uzticos, ka spēcīgām, stingrām attiecībām starp Eiropas parlamentu un ECB turpinoties, arī pēc manas aiziešanas tam noteikti būs pozitīva loma. Paldies par uzmanību. Much, uh, Lielas paldies uh, priekšstādātāju vietniekam Konstanciju par viņa apņēmību dot savu ieguldījumu šajā vērienīgajā un ļoti nepieciešamajā darba kārtībā. Un uh, mūsu institucionālās attiecības ar ECB uh, attīstās un jūs bijāt uh, apņēmības pilns tās uh, tālāk stiprināt. Un to mēs arī norādījām vēstulē, runājot par jūsu pēctešu iecelšanu. Un tagad vārds deputātiem. Pirmais Burkhards Balts. Paldies, priekšstādātāji. Sirsnīgs pat Paldies arī priekšstādātāju vietniekam par interesanto stāstījumu. Priecājos jūs redzēt mūsu komitejas sēdē un uh, mūsu politiskās grupas vārdā vēlamies jums pateikties par uh, sadarbību pēdējo astoņu gadu laikā. Mēs ar lielu nepacietību gaidījām 2017. gada uh, ECB ziņojumu. Pagājušajā ziņojumā tika runāts par piesardzīgu virziena maiņu eh, monetārajā politikā Eiropas Savienībā pēc 2008. gada krīzes. Un daudzi gaidīja arī eh, apņēmīgākus soļus šajā virzienā jo uh, makroekonomiskā uh, vide uh, Eiropas Savienībā attīstas pozitīvi, inflācijas rādītāji 1,4% eirozonā, ekonomikas izaugsme kopš 2017. gada ir uh, skaidri pozitīva, bet, uh, diemžēl, uh, monetārajā politikā pavērsiens notiek ļoti lēni Un mēs arī sagaidām ECB bilances samazinājumu un pozitīvus toņus un gribētu šodien jautāt, kā, ko jūs sagaidat ilgtermiņā no ECB bilances attīstības un otrkārt vai arī turpmāk ka eh, šai bilancē ir jāpaliek, nu, es neteikšu ne, eh, tā neitrāli, bet nu, uzpūstāji. Ko jūs par to domājat? Liels paldies par jūsu laipnajiem vārdiem un arī par jautājumu. Jā, mēs esam. Uh, bijuši piesardzīgi, tīpaši, ja salīdzinām ar attīstību ASV, bet patiesi ekonomikas cikli abos reģionos ir bijuši atšķirīgi, un inflācija, kura ir mūsu mērķis, vēl nav pilnībā reaģējusi vai, teiksim, sasniegusi mūsu cerības. Jūs minējāt 1,4% martā, bet februārī tas bija tikai 1,1%. Un pēdējo četru gadu laikā inflācijas tendences ir uh, saglabājušās uh, uh, ap vienu procentu un gaidot inflācijas normalizēšanos mums ir jābūt piesardzīgiem, bet tāpat laikā novembrī mums jābūt gataviem mainīt politiku, ņemot vērā notiekošo attīstību. Un tas turpināsies arī nākotnē, Eh, kad ceram situācijas eh, uzlabošanos piedzīvot. Un esam pārliecināti, ka inflācija turpinās attīstīties par spīti tam, ka mūsu eh, prognozes norāda uz to, ka vidēja inflācijas rādītāji šai gadā būs 1,4% un arī nākamgad 1,4%, līdz ar to šis process ir pakāpenisks un mums vajadzētu izvairīties no uh, Uh, pārsteidzīgi ierobežojušas politikas, kas varētu šo attīstību kavēt. Uh, mēs uzskatām, ka mūsu politika dod rezultātus, bet, nu, protams, tie ir ārkārtas pasākumi, tiem pienāks uh, beigas kaut kad, un uh, tad arī uh, tiks veikta Eiropas centrālās bankas bilances uh, samazināšana. Es, protams, nevaru paredzēt, eh, kas notiks nākotnē, es to arī nevarēšu ietekmēt, bet gribu norādīt, ka ASV ir bijušas eh, ilgstošas debates par bilances nākotni un vēl nav īsti skaidrs, vai federālo uh, rezervju banka atgriezīsies pie ierobežotas bilances, kā tas bija pirms krīzes, vai arī uh, paliks šis lielais apjoms pat, ja notiks zināms samazinājums. Un ir noteikts arī pamats tam visam, tas saistīts gan ar finanšu stabilitāti, gan arī ar to, ka visā pasaulē, un kā es to arī norādīju savā ievadrunā, uh, Tātad arī Eiropā banku loma ekonomikas finansēšanā samazinās. Un uh, tagad uh, i, procentu likmju ietekme uz finanšu politiku ir daudz sarežģītāk, jo šīs plūsmas nevienmēr iet caur bankām. Nu, tas ir tikai komentārs. Es Um, mēs tā nestāv nekāda politika šobrīd, bet es domāju, ka bilance visās centrālās bankās pakāpeniski samazināsies gan uh, Eiropas Savienībā, gan ASV, gan Japānā, gan apvienotā karalistē, kur tika veikt šādi ārkārtas pasākumi. Liels paldies! Un mēs arī uh, gribu uzdot jautājumu, kas sasauc ar Burkhārta Balca jautājumu, bet, eh, nu, pievērsties citam aspektam. Jā, jūs eh, norādījāt, ka ir jāizteno piesardzīga monetārā politika, atgriežoties pie normālas situācijas, jo cenu attīstība uh, joprojām uh, ir uh, ierobežota. Un viens no iemesliem, kādēļ tas tā ir, arī algu dinamika. Un es esmu uh, konstatējis interesantu faktu jūsu gada ziņojumā. Tātad 22. lapusē jūs runājat par struktūrālām reformām, kas ir uh, devuši savu ieguldījumu nodarbinātības stimulēšanā, un otrkārt uzņēmumu aptauja par to, kādas būtu svarīgākās reformas, un uh, tiek runāts par elastības pastiprināšanu, elastīgāku uh, darba laiku, iespēju uh, izmantot uh, īstermiņu līgumus, tie ir, uh, tās ir galvenās prioritātes un tālāk. Minimālās algas noteikšana un riboru manipulācijas pēc aptaujas nav būtiski jautājumi Tālāk šī Philipsa līkne, kura it kā nedarbojas, kādēļ tas tā ir. Un varbūt nesenās struktūrālās reformas par koplīgumu, slēgšanu un tā tālāk varētu būt viens no iemesliem. Šeit es saskatu zināmas pretruna šajā ziņojumā. No vienas puses tiek ierosināta struktūrālo reformu darba kārtība. Uh, turpinot uh, tradicionālo, uh, tradicionālo pieeju, bet pēc tad jūs atzīstat, ka uh, tā ir viena no problēmām, kas ierobežo dinamiku. Jautājums, kā jūs vērtējat šo problēmu un varbūt vajadzētu paplašināt konsultantu loku ECB? jo, nu, pašreiz tie pārsvarā ir uzņēmēji, bet ir arī citi viedokļi par šiem jautājumiem, ko varbūt vajadzētu atspoguļot jūsu ziņojumā. Paldies, ka jūs, nu, pat norādījāt šī aptauja, uz ko jūs atsaucas, atspoguļo uzņēmumu viedokļus. Tie ir uh, tās ir uzņēmumu sniegtas atbildes, tie ir uzņēmumu uh, viedokļi. Un tas jāņem vērā, runājot par uh, pastāvošām pretrunām vai iespējamām pretrunām. Un uh, varētu arī sagaidīt, ka šādas pārmaiņas vēlas panākt uzņēmumu vadītāji. Nu, šie jautājumi tiek arī apspriest sabiedrībā. Uh, Un situācija runājot par elastību darba likumdošanā un kopumā ir eh, tiešām šī attieksme ļoti heterogēna eirozonā. Nav tādu vienotu kritēriju, un pat, ja palūkojamies uz visattīstītākajām, spēcīgākajām valstīm, tad var konstatēt, ka, piemēram, EO ESAO publikācijās eh, darba spēka elastības eh, rādītāji viszemākie ir Vācijā. Ņemot vērā daudzajās valstīs veiktās reformas krīzes laikā, šī kopaina ir ievērojami mainījusies, un var arī konstatēt, ka atveseļošanās uh, uh, svarīgs elements, tātad pēc veiktajām reformām ir uh, nodarbinātības uh, pieaugums, un uh, tas būtu saistāms ar veiktajām reformām. Protams, ir veikti arī empīriski un akadēmiski pētījumi, kas liecina par to, ka struktūrālās reformas ja mēs runājam par darba tirgu, tad šīs e, reformas sākotnēji pazemina vidējo algu. Un tādēļ tiešām, to mēs arī pieminam, analizējot Filipsa līkni, kas atspoguļo nodarbinātības uh, līmeņa saikni ar inflāciju. Un tiešām šīs darba tirgus reformas pazemina, ir tāda tendence, ka tās pazemina sākotnēji darba algas, un līdz ar to arī inflācijas reakcija uh, ir uh, pazemināta, bet uh, tas viss saistīts ar laika faktoru, jo šīs, uh, šie abi notikumi sakrīt laikā. Paldies! Jā, jautājums, kad tad sāksies šis otrais posms, kad uh, būtu sagaidāms pieaugums? Nu jā, šeit ir vēl viena lieta, tas ir Eh, svarīgi, uz to, par to liecina arī mūsu pētījumu un publikācijas. Esam veikuši pētījumus par inflācijas tendencēm. Tā saucamais lift projekts, tas pieejams mūsu mājaslapā. Tātad, eh, ka citās pasaules daļās, nevis rietumos, šī Philipsa līkne inflācijas reakciju uz ekonomisko situāciju, tātad šī līkne pieaug. Tātad pēc eh, šī sākotnējā efekta, par ko ir arī daudz eh, faktu un datu pieejams ekonomistiem, tātad eh, tūlīt pēc struktūra reformām Eh, pēc sākotnējā posma Filipsa līkne pieaug, kā tas arī ir viss sagaidāms. Paldies vārds bērntam Lukem. Paldies, es arī vēlētos runāt vācu valodā. Uzdošu jautājumu par finanšu sektoru stabilitāti, tīpaši situāciju Eirozonas bankās un it īpaši uh, Vācijā ECB eh, ziņojumā diezgan maz ir teikts par šo situāciju. Jūs identificējat divus svarīgus faktorus, kas ietekmē, ierobežo banku peļņas līmeni, tātad eh, ba šo kontu eh, procentu likmju situāciju un negatīvās procentu likmes un līdz ar to tradicionālais banku darbības modelis uh, ir ievērojami cietis no, no šādas situācijas, tad tas attiecībā uz kreditēšanu, un tas viss ietekmē arī investīciju situāciju bankās. Un uh, Es, protams, nevēlos arī jūs tagad lūgt uh, komentēt uh, Deutsche Bank situāciju, bet tas ir viens piemērs tam, kā bankas saskaras ar nopietnām problēmām šajās situācijās. Un tātad ņemot vērā šādu situāciju, es gribētu jautāt, kāda ir ECB atbildība par um, nu, šo negatīvo attieksmi, ne, attīstību komerc bankās, kas ir izturējuši finanšu krīzi un tālāk tātad saskaņā ar procentu likmju attīstību, tās saskaras ar lielām grūtībām uh, savā tradicionālajā darbības modelī. Un, uh, ko uh, vajadzētu darīt, lai uh, šādu komercbanku darbību atkal nestu pēļņu Eiropā un Vācijā. Paldies par šo jautājumu. Vispirms gribēju norādīt, ka banku pēļņas gūšanas iespējas uh, gan uh, valstīs, uh, vienas valsts ietvaros, gan plašākā kontekstā ir ļoti atšķirīgas un to nevar izskaidrot tikai ar zemajām procentu likmēm. Tas uh, uh, ir sakāms gan par eirozonu, gan arī par situāciju ārpus eirozonas. Piemēram, uh, Zviedrijā centrālās bankas procentu likmes ir zemākas nekā uh, eirozonā. Viņiem ir negatīvas likmes mīnus 0,75%. Un par spīti tam eh, šīs eh, bankas eh, ir, viņu rentabilitāte ir gandrīz 12% eirozonā 16 lielākajās bankās Pagājušā gada trešajā ceturksnī mums beidzot bija 7% rentabilitāte. Un ja mēs cenšamies saprast, kādēļ tas tā ir un salīdzinām šīs situācijas, tad labākais skaidrojums ir tāds, ka e, saistība tātad ir darbības izmaksas e, bankām. Tātad kopīgi aktīvi, eh, salīdzinot ar izmaksām Ziemeļvalstu bankās kopumā un konkrēti arī Zviedrijā ir uz pusi zemākas nekā Eirozonā. Un Vācijā šīs uh, eh, izmaksas ir augstākas nekā citās Eiropas valstīs, bet ja palūkojamies vēsturiski, tad vidējā rentabilitāte Vācijas bankās ir bijusi eh, zemāka par Eiropas vidējo. Šeit, protams, ir dažādi iemesli un skaidrojumi. Tas nav tāds negatīvs skatījums, tas vienkārši ir fakts un tam ir noteikts pamats, kādēļ tas tā ir. Bet Tad šī situācija rāda, ka banku rentabilitāte un atšķirības starp valstīm un arī vienas valsts ietvaros nevar izskaidrot tikai ar to, ka visām bankām ir uh, šāda zemu procentu likmju vide. Atbilde, uh, jā. Es centīšu, es jums atbildēšu, es vispirms izskaidroju, bet es atbildu uz jūsu jautājumu. Jūsu jautājums. Jūsu jautājums tā nu, netieši norādīja, ka šī eh, zemā rentabilitāte ir saistīta ar eh, zem, zemajām procentu likmēm. Bet, kā es norādu, ir daudzi citi piemēri gan Eirozonā, gan ārpus tās, kas apliecina, ka tas tā nav. Atsevišķās valstīs tas ir saistīts ar sliktiem kredītiem, Vācijā tas tā nav. Uh, bet ja palūkojamies uz darbības efektivitāti, tad šeit jūs saskatāt uh, nu, pamatotāku izskaidrojumu, kādēļ šāds atšķirības pastāv. Un ASV arī pēc kvalitatīvās atvieglošanas uh, beigām uh, šī līkme ir bijusi praktiski horizontāla pēdējā laikā. Un pat ja vidēji termiņu procentu likmes ietekmē monetārā situācija, un mēs joprojām uzpērkam vidējā termiņā noteiktus uh, aktīvus, bet uh, ASV tas ir saistīts ar uh, investoru rīcību attiecībā uz obligācijām. Un uh, situācija ASV ir saistīta ar to, ka investori eh, sagaida, ka turpmā, tuvākos gados nav paredzama liela izaugsme vai augsts inflācijas rādītāji, tādēļ šīs eh, likmes ir eh, relatīvi zemas, runājot par ilgtermiņa un vidēja termiņa likmēm. Un tātad to visu nevar reducēt tikai uz mūsu monetāro politiku. Šeit ir uh, daudz citi faktori iesaistīti, kas uh, rosina šādi uh, rīkoties investoriem vidējā termiņā un ilgtermiņā. Volfs Klins priekšstādātāja vietniekungs, nesen notikušās e, vēlēšanas Itālijā ir e, nostiprinājušas tādu politisko grupējumu pozīcijas, kas nav īpaši proeiropeisks, nav arī e, tāds, kas atbalsta eiro. Un līdz ar to arī nav jūtama vēlme īstenot nepieciešamās reformas kāda ir ECB nostāja attiecībā uz uh, notikumiem Itālijā vai pastāv bāžas par to, ka Itālija varētu kļūt par uh, lielu apdraudējumu Eirozonai nākotnē? Nākamais jautājums. Otrā mērķa skaitļu attīstība pēdējā laikā ir bijusi tikai uz augšu un uz augšu. Un uh, Vācijas federālajā bankā šeit ir 9 miljārdi kredītu. Un uh, ja federālās sistēmas dalībnieki ir spiesti sastādīt bilanci ASV, tad tas nav prasīts Eirozonā, vai šeit nevajadzētu būt kādām korekcijām, jo Eirozonas dibinātāji nebija paredzējuši visas iespējamās problēmas. Nākamais jautājums. Ko jūs domājat par Makrona priekšlikumu izveidot eirozonas budžetu 3-4% no, no IKP, kas ir liels apjoms? Viņš vēlas izveidot eirozonas finanšu ministru amatu un eirozonas parlamentu. Paldies par jūsu jautājumiem. Ļoti plaši jautājumi. Nē, esmu pārliecināts vai spēšu niansēt uz visiem tiem atbildēt. Par Itāliju prognozi šeit varbūt nenāšu klajā ar prognozēm, tā ir Itālijas kompetence, kādas politiskās izvēles tā veiks. Redzēsim, kas notiks, nevēlos šeit neko zīlēt. Par mērķiem par šiem mērķiem. Un eh, neskatoties uz to, ka, mum, ka mēs dzīvojam Eirozonā, tātad šis eh, mērķrīks ir kāds. Tas tikai atspoguļo dažādu pārskaitījumu avotu svārstības Eirozonā. Un, protams, šie pārskaitījumi ir eiro un arī aprēķini tiek veikti eiro. Un šeit nav pretruna tam, kā daži domā. Tas nav mehānisms, kas nodrošina finansējumu kādā konkrētā valstī ekonomiskajiem spēlētājiem. Līdz ar to, ja eiro tiek izmaksāta ārpus konkrētās valsts robežas, tad tie caur eh, bankām nonāk gala saņēmējam. Un ja, piemēram, eiro sistēmas eh, statistika būtu savādāk apkopota un ja ECB tas e, būtu centralizēts un tāds vienots e, atskaitas dokuments kopīgā valūtā, tad <clears throat> jau neparādītos atsevišķu dalību valstu specifika. Tas, tas tad būtu tāds centralizēts atskaites grāmatvedības dokuments. Un tas savukārt nolīm, nozīmē to, ka ja kāda valsts izstājas no monetārās savienības, tad šās bankas eh, centrālajai bankai ir atbildība citu centrālo banku priekšā. Bet tas ir tikai tādā gadījumā, ja kāda valsts izstājas no eirozonas. Pretējā gadījumā tas ir vienkārši eiro plūsmas atskaitas mehānisms. Bet šajā gadījumā ir jāņem vērā arī tas, ka ikviena Eirozonas centrālā banka tai ir pozitīvs kapitāls, un viņu grāmatvedības atskaita, tad viņu aktīvi ir lielāka nekā pasīvi. Un, ja ir jāveic maksā, maksājumi, tad tie arī tiks veikti. Tātad eh, no vienas puses šis eh, mērķrīgs un eh, savās publikācijās par ekonomisko politiku mēs jau vairākas reizes esam skaidrojuši, kāpēc tā ir noticis pēdējā laikā. Un tas galvenokārt ir saistīts ar šo konkrēto programmu jo šo pārskaitījumu būtība, kad e, investori mums pārdod savus e, drošības vērtspapīrus, un tādējādi mēs varam šo korelāciju parādīt, un tā ir ārkārtīgi augsta. Un e, tas nav saistīts ar krīzes izraisītajiem apstākļiem, kad bija gan krīze, gan sākās panika, kad cilvēki izņēma naudu un ieguldīja citur. Šobrīd tirgi ir samērā mierīgi, un cenas un aktīvi šajās valstīs ir pietiekami stabili pēdējo gadu laikā. Tāpēc nevar apgalvot, ka tas ir tirgus stresa atspoguļojums. Nē, tas ir drīzāk um, saistīts ar Vācijā notiekošo iepirkumu būtību. Gigoldkungs nākamais lūdzu. Jā, paldies! Konstancijo sev. Uh... Un Konstancijo. Es vēlējos izmantot man do, doto iespēju un pateikt ārdievas jums, jo esam strādājuši kopā daudzus gadus. Ļoti labi atminos brīdi, kad jūs stājāties pie savu pienākumu pildīšanas. Un vēlētos uz, uzdot jautājumu, kāds ir jūsu viedoklis par zināmā mērā institucionālu jautājumu. Pēdējo nedēļu, mēnešu laikā mēs redzam samērā nepatīkamus eh, naudas atmazgāšanas skandālus Eiropā. Un eh, vistrakākais bija Latvijas gadījums, kad eh, Latvijā viena uzraudzīta banka. Nevienam nebija patīkami to dzirdēt vai redzēt. Proti tas, ka Amerikas naudas atmazgāšanas apkarošanas birojas sazinājās ar naudas um, atmazgāšanas apkarošanas eh, nodaļu Eiropā un pieprasīja šīs bankas pārskatīšanu. No otras puses ECB ir institūcija, par kuru daudz uzdod jautājumu, vai tiešām ECB ir jābūt eh, tā pilda savas pareizās funkcijas, tātad no vienas puses ir ECB mandāts, un otras puses eh, finanšu politika. Varbūt, ka ECB nav guvusi augstāko punktu skaitu ekspertīzes apkopošanā. Kāpēc nemainīties? Tā tad ECB ir visas naudas plūsmas pārskatītāji, un kāpēc jūs nevarētu izveidot naudas atmazgāšanas, apkarošanas vienīgi, jums ir dati pieejami, un no otras puses, vai nebūtu labi šis ESAB un pateikt, ka tā ir jākļūst par neatkarīgu institūciju, lai izrau, izvairītos no iespējamiem interešu konfliktiem monetārajā politikā. Tātad, ko jūs teiktu par šāda veida institūciju samainīšanu? Es jau redzu pēc jūsu sejas izteiksmes, ka jūs tam nepiekrītat un tomēr varbūt verbalizējiet to, ko domājat. Paldies par uzdoto jautājumu, Giegold kungs! Un es uzreiz arī vēlētos pateikt, ka gadu gaitā mūsu diskusijas par dažādiem jautājumiem man ir bijušas ļoti intereses. Tagad par naudas, ap, naudas atmazgāšanu, kā, kā jau Līja kundze paskaidroja ekon komitejā. Mums nav kompetence rīkoties naudas atmazgāšanas gadījumos. Tas ir dalību valstu atbildīgo iestāžu kompetencē. Uh, un šīs naudas atmazgāšanas apkarošanas iestādes ir tieši izveidotas, lai ar to nodarbotos, un šīm izpildu varām ir tādas pilnvaras, kādas nav pat uzraudzītājiem. Līdz ar to mums, kā uzraudzītājiem, kā uzraugošai iestādē, tādu nav. Līdz ar to mēs, protams, varam doties uz banku, izskatīt viņu atskaišu grāmatu, bet e, mēs jau varam tikt klāt tikai tiem dokumentiem, ko bankas mums e, sniedz. Uh, Mums nav policijas pilnvars eh, izskatīt un iekļūt viņu datoru dziļākajos eh, slāņos un kaut ko tur izskatīt. Tātad uzraudzītāji uzraug to, kādi dati viņiem ir pieejami, bet eh, patiesībā naudas atmazgāšana ir tāda problēma, kur nevar tā vienkārši saredzēt, vienkārši raugoties banku pārskaitījumos no vienas bankas uz otru. Naudas atmazgāšana parādās brīdī, kad bankas izmanto principus, kas attiec uz ne Eiropas klientiem un no kurienes arī nauda nāk. Tā tad nauda, naudas atmazgāšana, ko tad tas nozīmē? Nauda kas ir radusies apšaubāmos apstākļos, nelegālas rīcības rezultātā, saucam kā gribam, un tad šī nauda nonāk bankā, tiek tur nogultīta, nu kaut kādā veidā nonāk bankā, un tad tiek izmantota likumīgiem maksājumiem. Tā tad nauda, kas ir iegūta nelikumīgi, nonāk likumīgā naudas apritē, un to sauc par naudas atmazgāšanu. Tad eh, tā saucamais eh, ne ES klients, uz tiem attiec īpaši noteikumi, kas ir jāīsteno bankai, tad eh, šādi pārskaitījumi tiek īpaši uzraudzīti, un tas ir aģentūru darbs. Aģentūrām ir jāapkopo statistika, visi dati, kā un kurp vai no kā notiek naudas plūsma, vai ja nauda tiek pārskaitīta no bankas, kas no likumīgas bankas uz likumīgu banku, tad ir grūti šādu naudas atmazgāšanu atklāt piemēram, ja Amerikas varas iestādes, kā šajā gadījumā, un arī citos to atklāja, viņi jau neskatījās uz naudas plūsmas pāraudzību. Viņi izmantoja pilnīgi citus informācijas avots, un to lūdzu neaizmirsīsim. Es personīgi uzskatu, ka Eiropas kārtība, ka uzraudzošās iestādes ir tikai dalību valstu kompetencē, manuprāt, tā nav laba situācija. Mums vajadzētu vai nu centralizēt šo situāciju, vai arī milzīgā mērā uzlabot eh, datu apmaiņu starp dalību valstu atbildīgajām iestādēm. Tas ir ārkārtīgi svarīgi uzlabot šo eh, datu apmaiņu un nosūtīšanu viens otram. Par SRCV. SRB Tā tika izveidota, bet kas tad notika? Pirmais - Brexits. Kad apvienotā karaliste izstāsies, tad banku kopējie aktīvi Eiropas Savienībā 97, pat 98% banku aktīvu ir SSM ietvaros un šobrīd tas ir ECB uzraudzības kompetencē. Tātad ECB tika piešķirtas papildus pilnvaras, kādas tai nebija sākumā, un pēc eh, Brexita 97-98, kā jau teicu, ba procentu banku aktīvi tiks eh, pāraudzīta ECB, eh, no ECB puses. No otras puses, ECB ir kļuvusi par makroprudenciālās ekonomikas iestāde, institūcija. Tātad eh, šie ir divi gadījumi, kas ir notikuši un kas atšķirs no sākotnējā. Bet eh, vienā no dokumentiem parādās uh, priekšlikums, ka labākais, ko darīt, būtu pilnīgi integrēt šo SNCB un tas eh, varētu labāk atbilst tad viņu vēlmēm vai vismaz politikai. Un patiesībā tas ir pilnīgi pretēji jūsu teiktajam, jeb jūsu ierosinājumam. SRB ir institūcija, kas eh, tikai un vienīgi nodarbojas ar rekomendāciju un brīdinājumu izdošanu un publicēšanu un sniegšanu. Tā nenodarbojas ar konkrētu rīcību. Varbūt, ka jums šķiet, ka tas nav īpaši efektīvi, bet eh, šī iestāde ir sagatavojusi brīdinājumus un rekomendācijas. Iespējams, ka nevienmēr tām tiek sekots, bet tām nu tas ir. Tā visa rezultātā ir noticis tas, ka ECB kā banka uzraudzošā iestāde ir makroprudenciāla iestāde, un tas būtu jānostiprina likumdošanā, un šobrīd tas tā nav. Priekšsēdētājs, paldies! Es piekrītu Svenām, ka Eiropas Savienība. Es patiesībā skeptiski raugos, ka vajadzētu izveidot vēl jaunu uh, jaunu aģentūru, iestādi, institūciju, bet nu labi, tā ir cita disku, diskusija. Marīza Matijas lūdzu nākamā. Jā, paldies, es vēlos pateikties jums, Konstanco kungs, pateikties par informāciju, kur jūs sniedzāt, jūs kā eh, pēdējo reizi esat šeit, kā priekšsēdētāja vietnieks no ECB, un tas arī uh, Ļoti labi, ka esat ieradušies šeit, lai ar mums diskutētu. Viena lieta, kas man liekas ļoti svarīga, ir ECB loma un aktīva iepirkšanas programma, ko tā īsteno, ir tīpaši perifērējās valstīs. Un, protams, runāja ne tikai par šo programmu, bet arī par tām, kas pastāvēja iepriekš. Tās ECB eh, e īstenoja. Tas jau bija savā ziņā tāds pārdalīšanas pasākums, bet nelīdzsvarotības tika vēl pastiprināts Nu, jūs tādas interesants eh, grimases taisat mani klausoties. Nu, katrā ziņā tā ir, ka Ziemeļa Eiropas valstis ir atšķirīgā situācijā no perifērējām valstīm, bet problēma ir tajā, ka Daudz lietas šī saistībā ar nevienlīdzību nav tikušas koriģētas, un ECB ir nepieciešams uzņemties savu daļu atbildības, bet ECB ļoti maz ko darījusi, lai apturētu līdzekļu aizplūšanu no perifērās e, Eiropas daļas uz centru. Vai ECB kaut ko koriģēs šajā jautājumā, stājoties amatā jaunajam jūsu aizvietotājam. Eh, mainās cilvēki šobrīd atbildīgākajos amatos, bet vai ir kādi instrumenti, kādas garantijas varbūt, kas ļautu ilgtermiņā ECB politiku mainīt, eh, jeb tomēr viss paliks kā iepriekš? Um, to... Es angliski runāšu, jo tā būs tomēr. Uh, vienkāršāk un pilnīgi noteikti tā būs labāka komitejas deputātiem. Pirmais jautājums. Es nepiekrītu, kā jau jūs redzējāt pēc manas sejas iztauks, izteiksmes. Es atvainojos, ka tas parādījās jau tā kā grīni. Tātad, kāpēc nepiekrīt? Jūs teicāt, ka tas būs šīm valstīm liktenīgi nāvējoši. Jūs teicāt, tā it kā patiesībā būtu bijis labāk, ja mē, es, es zinu, jā, jūs tagad man mēģinat iebilst. Es saprotu, ka tas nebija tas, ko jūs domājāt, bet jūs tik ļoti entuziastiski uh, vainojāt kapitālu visās pasaules problēmās. Es nezinu, vai tā tas ir. Bet eh, jautājums vairāk ir varbūt citas dabas un būtu uzdodams savādāk. ECB ir tikai eirosistēmas viens no komponentiem. Un ECB jau nebija tā, kas pirka, jo ECB ir neliela institūcija un tās bija patiesībā dalību valsts centrālo banku kopums un padomu, kas to darīja. Un lielākā daļa no ieņēmumiem, nevis peļņas, bet ieņēmumiem, bet arī peļņas, kas radās šo transakciju rezultātā, palika dalību valstu centrālo banku kontos. Un tie tika sadalīti akciju turētājiem proti Nacionālo banku valdībām saskaņā ar e, konkrētās valsts likumu. Un ECB nopirka tikai nelielu daļu parādzīmju. Un, protams, mēs arī kaut ko e, nopelnījām, bet tas bija nevis procentu likmju rezultātā, bet gan uz kapitāla pieauguma rēķina. Uh, un patiesībā toreiz daudz apgalvoja, ka mēs e, pār, pārveidojam ECB par e, slikto aktīvu banku, tādas bažīgas runas parādījās, bet tā galīgi nebija. Nav tā, ka mums ir šie tā saucamie sliktie kredīti un parādi. Un, protams, e, ļoti daudz, ļoti daudz no šiem komponentiem uh, Um, bija arī citu atbildīgu iestāžu pārvaldībā, tajā skaitā arī ECB. Tātad, kas notiek, ja mums ir peļņa? Mēs varam palielināt mūsu vispārējās rezerves, bet tikai un vienīgi ECB bankas pamatkapitāla līmenī, līdz ar to mēs vairs nevaram no mūsu peļņas palielināt rezerves, jo mēs jau esam e, pietuvojušies kapitāla līmenim, un, atti, un attiecīgi pārējā pēļņa aiziet nacionālajām centrālajām bankām, kuras savukārt to tālāk atkal pārliek valdības kontā. Līdz ar to patiesībā nav tā, ka no perifērijām valstīm nauda nonāk centrā vai kaut kā savādā, kā jūs to mēģinājāt teikt. Un kā jau izskaidroju, tā tad peļņa pēc tam aiziet dalību valstu valdībām. Jo, protams, ka ir jāskatās eh, katras nacionālās centrālās bankas eh, ieguldījumu un tā tālāk, bet, kā jau teica, pilnīgi visas centrālās bankas Eirozonā strādā ar peļņu un tās savas dividendes eh, sadala akciju turētājiem, kas ir valdība bet eh, kā Nacionālās centrālās bankas, tā arī ECB ir jāsaglabā finansiāls veselīgums viņu eh, grāmatvedības atskaitēs. Tātad, eh, bet mēs mēs varam rezervē ieskaitīt tikai to, kas ir paredzēts pēc mūsu statūtiem un pareizi aiziet atpakaļ centrālajām bankām. Otrs jautājums. Es, protams, nezinu, ko, kas notiks ECB. Es tā tad aizēju prom no savu darbu, bet kolēģi jau paliek un, protams, kad arī parlamentam būs nozīmīga loma spēlējama, tajās izvēlēs, kādas Eiropai nāksies izdalīt, izdarīt. Kobernkungs nākamais. Uh, Tā tad, jā, daudz apgalvo, ka uz politiku aiziet caurkartuši aktieri, bet vēlējos pateikt, prieks jūs šeit redzēt. Es tikai vēlējos uzdot jautājumu par Deutsche Bank. Tur notiekošais ir bažu, amat, bažu pamats, un es esmu pārliecināts, ka jūs to ziniet. Arī Itālijas bankas izskatās eh, samērā pabriesmīgi un pašausmīgi, bet mans jautājums. Vai jums nešķiet, ka Barņē un Ferhofštata kunga tendences sodīt Londonas Citiju, kas ir Eiropas banka, bet vai ir viedi, ka šī Vācijas banka un Itālijas banka situācija, kas tiešām ir pamats bažām, vai nebūtu tā, ka šīs bankas saprotot, ka tās vairs nevar izsniegt, piet, tās vairs nevar saņemt pietiekamu kreditēšanu no Londonas Citīs, vai tas nes, neizsauks kredīta problēmas? Varbūt, ka jums vajadzētu parunāt ar Ferhofštātu un Berņē kungiem, lai viņi saprastu, ka um, Brexit uh, smagi skars Eiropu, ja viņi nepamainīs savu attieksmi un nesapratīs, ka nākotne ir Londonas biznesa rokās. Un Es domāju, ka būs tādi, kuri ļoti vēlēsies eh, uzturēt kontaktus ar Londonas City. Atbildi, jā, paldies par jūsu jautājumu. Es eh, patiesībā tik Eh, ļoti pesimistiski neraugos uz nākotni un netik pesimistiski gan uz jūsu pieminētajām bankām, bet jūs zināt, ka man ir taisnība. Bet eh, Konstants jau kungs turpina, redzēsim, kam ir taisnība. Es tikai vēlējos šobrīd pateikt, ka Eiropas banku dzīvu izdzīvot spēja un stresu buferspēja ir būtiski, pamā, ir būtiski palielinājusies, un tā ir ļoti augsta zināmos gadījumos. Līdz ar to kopīgais aktīvu kapitāla eh, procents ir 14,3%. Līdz ar to, ja eh, paņem visus kapitāla elementus, tad eh, runa iet par apmēram 20%, pietuvojās 20%. Kā jūs ziniet, šim kopīgajam Agrāk tas 2007. gadā šis procents bija 7, un šobrīd tas ir pāri par 14. Tā tad eh, tas ir vērtējums ārkārtīgi pozitīvi. Līdz ar to es jums nepiekrītu jūsu eh, pastarās tiesas ieskicējumā. Protams, arī apvienotajā karalistē krīzes laikā bija problēmas bankā, un tāpēc nevainosim tikai un vienīgi citus. Bet apgalvot ka Eiropa sodīs Londonas sitiju? Nē, es atvainojos, tā bija apvienotās karalistas demokrātiska lēmuma, eh, lēmuma rezultāts izstāties no ES un no vienotā tirgus. Tas ir jūsu lēmums, konsekvents apvienotās karalistas lēmums, un es nezinu, ka tagad vajadzētu vainot Eiropas Savienību. Un eh, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs turpināsim veidot uzņēmē darbības attiecības, eh, gan pakalpojumu, gan uzņēmē darbības jomā, gan banku jomā, bet, protams, eh, tas būs šā procesa galīgais rezultāts. Tomēr jūs it kā ieskicējat šobrīd un apgalvojat, ka neskatoties uz, ka izstājoties no uh, Eiropas Savienības jūsu noteikumu sistēma. Jūs vēlaties e, palikt banku pakalpojumu sistēmā un iekšējā tirgū, bezmaz tā, it kā jūs e, nebūtu izstājušies no Eiropas Savienības. Līdz ar to neviens jums to nepiedāvās, bet nav arī taisnība tam, ka jūs apgalvojat, ka Eiropas Savienības soda Londonas City. Nē, nu, situācija ir tāda, kādu jūs paši esat sagatavojuši. Es te neredzu problēmu. Tas bija demokrātisks lēmums, un ikviena tiesības ir demokrātiski pieņemt lēmums. Tāpēc kāpēc, šis, ne, kāpēc šāda negatīvs eh, krāsojums? Jūs. Es eh, nekādā gadījumā nevēlējos savu atbildi iekrāsot negatīvi. Uh, Es domāju, ka eh, Liebertānijas iedzīvotāji uztvers jūsu atbildi kā negatīvu. Prieksēdētājs, tātad jūs vēlties izstāties, mēs vēlam, vai jūs vēlties palikt, mēs vēlamies palikt. Labi. Fermans kungs nākamais. Thank you, Mr. President. Paldies, eh, priekšstādātā kungs, es runāšu nīderlandiešu valodā. Terug. Ik kom graag even terug op de vraag van collega Hanemans kungs. Uh, Es vēlos atgriezties pie Klīnca kunga uzdotiem jautājumiem par Target 2 šīm eh, bilancēm. Jūsu atbildēs ne, pietrūk vairākas lietas. Protams, jums liekas, ka ir šī vienotība un sistēma, kas eh, aizvien vairāk integrēs, bet tur jau nav tā problēma. Bet, manuprāt, Klīnca kungs E, atsaucās uz publikāciju, ko veica e, kāds no Vācu institūtiem, kur tika runāts par to, ka nevar izslēgt monetārās sistēmas sabrukumu Eiropā. Ņemot vērā Makrona plānus tālākai monetārās savienības integrācijai un e, šī mērķa divi bilancēm un šo sistēmu kā tādu. Jūs prezentējat to kā normālu sistēmu, bet to ļaunprātīgi izmanto jau gadiem kā bezmaksas aizdevumu saņemšanai Vācija, Nīderlanda, Spānija, Portugāla. Tagad Vācijas bilance pārsniedz 900 miljārdus, un ja sāksies problēmas un val, kādai no valstīm būs jāizstājas no šīs sistēmas, kāda riski ir saistīta ar negatīvajām bilancēm? Un kā jūs plānojat risināt šo situāciju bez tā, lai pārietu uz transferu savienību? Atbilde. Kā jau es sacīju savā iepriekšējā atbildē, jebkuras problēmas, kas var būt saistīts ar mērķa divi bilancēm, var stāties spēkā tikai tad, ja kāda valsts izstājas no sistēmas. Uzskatu, ka tas ir ļoti maz ticams, ka kaut kas tāds notiks. Uh, nezinu, par kuru valsti jūs varbūt potenciāli domājat, bet saskaņā ar līgumu neviena valsts nevar tikt izslēgta. Tas ir iespējams tikai kā pašas šīs valsts izstāšanās vēlme. Un tas noteikti jāņem vērā. Tālāk jūs runājat par aizdevumiem, bet tie nav aizdevumi, ja mēs tā stingrāk skatāmies. Šajās valstīs ekonomiskie operatori ģenerēja eiro bez kredīta saņemšanas, jo, jo centrālās bankas eh, ne, neizsniedz aizdevumus. Vi, viņiem šie eiro bija jāsamaksā kādam citam, citā valstī. Šie ekonomiskie operatori nevarēs, ne, nevarēja saņemt nekādas aizdevumus no ECB. Vienalga, vai tie bija uzņēmumi vai mājasemniecības, tāpēc šie eiro uh, nonāk citā valstī, izmantojot centrālas bankas sistēmu. Un tā ir normāla aprite, kas notiek teritorijās ar vienotu valūtu. Un tas nu, nenovēršami noved pie valūtas cirkulācijas, kuru izmanto ekonomiskie operatori visās dalību valstīs. Līdz ar to organizācija šai procedūrai ir, bija tāda, ka notika bilanču salīdzināšana Nacionālajās centrālajās bankās dalību valstīs. Un e, potenciālā situācijā, ka kāda valsts kaut ko izstātos, tad e, tas varētu tikt uzskatīts par kredītu, un tad e, šai centrālajai bankai būtu aktīvi, uz kuriem attiektos šāda atbildība. Nu, tāds būtu nenovēršamas sekas tam, ka mēs izveidojam monetāro savienību un vienotu valūtu. Nu, tā, tāds vienkārši ir. Bet kā es to jau norādīju, pieaugot mērķa divi bilancēm, tas nav saistīts ar stresu vai kapitāla aizplūšanu no šīm valstīm. Mēs savās publikācijās esam parādījuši ciešo korelāciju starp šo uzvedību un mūsu aktīvu iepirkuma programmas darbību. Tās ir vienkārši sekas tam. Tas arī viss, ko es jums varu sacīt par mērķa divi eh, programmu un to, kā tā strādā. Thank you, Gabriel Mato. Gracias, presidente. Gracias. Gabriels Mato. Paldies, priekšsarētāji. Esat sveicināti vēlreiz šajā komitejā. Jūs redzat, ka mēs aizstāvam ECB paveikto darbu, it īpaši ekonomikas atvesļošanas jomā paveikto. Monetārās politikā aizdevumi nav vienīgais līdzeklis, un varbūt ir nepietiekams līdzeklis, lai nodrošinātu izaugsmi. Es vēlos runāt par eh, inflāciju, kas šobrīd ir 1,4% apmērā, un tā šobrīd nesasniedz plānoto. Skatoties uz izaugsmes rādītājiem, mēs redz, saprotam arī, kāda ir izaicinājuma ECB priekšā. Bet tas, ko ECB darīja, taisās samazināt eh, kvantitatīvās veicināšanas programmu. Es saprotu, ka šī programma tiks samazināta, bet kāds ir laika grafiks? Un kā jūs nodrošināsiet, ka tas neietekmēs negatīvā veidā Eirozonu? Iedzīvotāji bieži vien mūs nesaprot. Es vēlētos eh, daudz skaidrāk runāt ar viņiem. monetārās politikas izaugsmes veicināšanai nevajadzētu būt saistības ar inflāciju augumu. Vai jūs varētu paskaidrot, ko nozīmē tas, ka mēs neesam sasnieguši plānotos inflācijas mērķus? Iedzīvotājiem ir apnicis dzirdēt par krīzi. Šobrīd izskatās ka situācija uzlabojas, mēs varam runāt par ekonomikas atveseļošanos, bet cilvēki to īsti neizprot. Krīzi viņi saprata, viņi izjuta viņu, bet šobrīd viņi tādā pašā veidā nejūt atveseļošanos. Viņi nejūt uzlabojumus. Vai varat mums pastāstīt, kādu ziņu mēs varam nodot cilvēkiem, kas visvairāk ir eh, cietuši kā viņiem izjust šo atvesļošanos, ko mums viņiem sacīt. Atbildi. Paldies par jūsu jautājumu. Sākšu ar pirmo jautājumu daļu. Es neredzu, kā pakāpeniska korekcija mūsu iepirkuma programmā vai citu potenciālo uh, programmu samazināšana varētu būt atstāt negatīvu ietekmu uz izaugsmu. Tas vien, ka mēs to sākam darīt, apliecina, ka ekonomikas atvesaļošanās notiek, turpinās. Pagājušajā gadā izaugsme Eirozonā bija 2,5%. Mēs prognozējām šim gadam 2,4, nākamgad 1,9%, kā ekonomikas atvesļošanās notiek. Uh, Neskroties uz to, ka bezdarbs ir augsts Eirozonā, vidējais tomēr ir 8,5, kas ir zemākais rādītājs kopš 2008. gada. Un, protams, ne visi segmenti, iedzīvotāju segmenti jūt šo atvesļošanos, bet paskatoties uz ekonomikas uh, situācijas analīzi un patērētāju vidējo viedokli Mēs redzam, ka ir pieaugušs optimisms, mēs redzam uzlabojumus. Tie ir jūtami vidējā ziņu, protams, kā vidēja rādītāji. Tas arī atspoguļojas cilvēku izpratnē. Un privātais patēriņš ir bijis galvenais virzītājs spēks mūsu atvesļošanas procesā. Tas ir pieaudzis kā galvenais faktors kas arī liecina, ka daudzi patērētāji ir spējuši palielināt savu iepirkšanos. Bet es piekrītu jums, ir daudz iedzīvotāju segmenti, citās valstīs varbūt vairāk nekā e, citās, kas nejūt šo atvesaļošanos. Tā tiešām ir. Bet, nu, tāda ir šī situācija. Mm-hmm kā, kā mūsu valstis un ekonomika ir organizētas. Bet nebūtu pilnīgi korekti sacīt, ka patērētāji un iedzīvotāji nejūt neko saistībā ar šo atvesļošanos. Algas joprojām ir uh, pārāk zemas salīdzinājumā ar mūsu prognozēm. Mēs bijām gaidījuši to, ka spēcīgāk izaugsmē ļaus palielināt algas daudz jūtamāk. Ir daudz signālu, ka joprojām tas nav pietiekami pārliecinoši, un tas ir zem vēsturiskā rādītājiem algu izaugsmē Eirozonā. Bet šajā situācijā ir vairāk skaidrojumu. Ir inerce vēl pēc krīzes, kas liek visiem būt piesardzīgākiem savā uzvedībā. Un tik tiešām arotbiedrības strādājošie kopumā joprojām baidoties no bezdarba, ir spiesti pieņemt to, ka algas pieaug daudz lēnāk. Bet tas mainīsies, laikam ejot, tas mainīsies, tas ir tikai laika jautājums, pirms tas viss mainīsies. Pieaug arī valūtas vērtība, tas, protams, arī nedaudz ietekmē inflāciju Tas viss ļauj izskaidrot šos notikumus. Bet skaitļi kopumā ir gana skaidri. Un mēs ceram, ka pārdalīšanas politika palīdzēs un turpinot nodarbinātības pieaugumu varēs piedāvāt iespējas daudziem segmentiem, kas vēl nav izjutuši iegūmus no atvesaļošanās. Tas ir tas, ko mēs sagaidām. Bet mēs turpinām uzsvērt, ka mēs esam vienīgais lielais reģions pasaulē, kas kopš 2014. gada ir radījuši 6 miljonu darbvietas. Tas tomēr ir kaut kas, to cilvēki jūt. Tā skaitā patērētāju E, skatījumu uz situāciju vēršot daudz optimistiskāk. Pedro Silva Pereira tālāk. E, e, Jā, paldies. Konstancijo kungs, vēlējos arī jums pateikties jūsu pēdējā uzstāšanās reizē šeit Eiropas parlamentā. Jūsu darbs ir bijis lielisks, kā ECB priekšsēdētāja vietniekam. Vēlos pateikties jums, ka visu šos astoņus gadus jūs bijāt gatavs sadarboties ar Eiropas parlamentu. 2017. gads, jūs jau to norādījāt, ECB īstenoja monetāru politiku kas ļāva novērst Eirozonas sabrukumu, esam stabilizējuši eiro, stabilizējuši ekonomiku, neskatoties uz izskanējušo kritiku. Mēs tomēr, kā sociāldemokrāti, skatāmies uz ECB uzraudzības pienākumiem kā signālu par to, ka ir ļoti liela atbildība. ECB galvenais mandāts ir saistīts ar inflāciju. Inflācijas likme, kas ir sasniegta, ir visnotaļ pieņemama. Un tā tas arī paliks tuvākajā laikā. Man jums gan ir divi jautājumi. Vispirms par makroekonomisko politiku. turpinot īstenot iesākto monetāro politiku, lai atbalstītu ekonomiku. Tas nevar tā turpināties bezgalīgi. Mans jautājums jums būtu šāds. Ņemot vērā to, ka monetārā politika tomēr ir eh, tāda piesardzīgāka, Vai nav tā, ka citas politikas eh, ir tās, no kurām sagaidām vairāk, piemēram, struktūrālas politikas, eh, budžeta politika? Jo, piemēram, budžeta politika, kas līdz šim ir bijusi neitrāla pēdējos gados, tai arī būtu jātīstās ar pienācīgo atbildību, protams, bet ar lielāku iesaistīšanos no tām valstīm, kurām ir vairāk rīcības brīvība. Un attiecībā uz Eirozonu jūs eh, ļoti skaidri runājat par Banku Savienības pabeigšanas nepieciešamību un Eirozonas eh, reformēšana ir ļoti svarīga un ka tā nevar būt minimalistiska. Ļaujiet man atbildēt angliski, tā lai būtu pilnīgi vienlīdzība. Vispirms, paldies par laipnajiem vārdiem, ko jūs e, runājat par manu pilnvaru termiņu. Tagad pie jūsu jautājumiem. Monetārā politika pielāgojas pozitīvai ekonomikas attīstībai, un mēs normalizēsim šo situāciju. Nu, nav tā, ka viņa kļūs restriktīvāka, jo To viņi darīs tikai tad, ja situācija pietiekam uzlabosies. Un tad, kad pieaugs procentu likmes, tas radīs visādas problēmas. Jā, nu ja šis likmes pieaugs, tad arī pieaugs arī nomināli ienākumi. Tas viss ir kopā sasaistīts ar vispārējiem uzlabojumiem nominālajā IKP, un tas ir parastais veids, kā darbojas monetāra politika, reaģējot uz spiedienu no inflācijas, kas ir atšķirīgi dažādās ekonomiskajās fāzēs ciklā. Bet kas saistīts ar jūsu jautājumu par fiskālo politiku? Jā, varētu teikt, ka monetārā politika pielāgosies jaunai situācijai, kas nozīmē, ka ir jāiet vienā konkrētā izvēlētā virzienā, un ja pēkšņi būs kādi triecieni, šoki, tad fiskālās politikas loma, protams, tiks izmantota. Tāpat kā tas bija pēc krīzes. Un tas ir pavisam normāli. Tā tik tiešām ir komisijas interpretāciju 2015. un 2016. gadā par stabilitātes un izaugsmas pakta elastību situācijās, kad eh, saskaramies ar šokiem un problēmām, eh, ļāva tam notikt. Tik izmantot arī fiskālā manevrēšanas iespēja, kas bija vairākam dalību valstīm. Bet varētu teikt tā, ka ja nākotnē, nepārāk tālā nākotnē, Tas nav varbūt pārāk ticami, bet ja būs jauns recesijas trieciens, būs vairāk jāpaļaujas uz fiskālo politiku, lai spētu reaģēt uz šādu iespējamu triecienu. Par jūsu otro jautājumu. Tā es varu atbildēt arī vienam no jūsu kolēģiem vēl par prezidenta Makrona ierosinājumu. Jā, jūs, jūs to jautājāt. Bet pirms prezidents Makrons nāca ar šo ierosinājumu, fiskālā budžeta kapacitāte jau tika ierosināta piecu priekšsēdētāju ziņojumā jau 2015. gadā. Un man tā ir svarīga komponente tajās reformās, kas ir nepieciešamas Eirozonas nākotnē lai varētu reaģēt gan uz asimetriskiem šokiem, bet arī uz simetriskiem šokiem. Tas būtu makro stabilizējošs elements, kas ir vajadzīgs monetārai savienībā. Tas, protams, mans viedoklis. Tad tas nenozīmē tādu vienveidīgu risinājumu visai uh, Eirozonai, bet gan tāda kā fonda izveidošana, kuru var izmantot, ja būs būtiski makroekonomiski šoki, lai varētu stabilizēt makroekonomisko situāciju. Un tas ir kaut kas tāds, kas monetārai savienībā līdz šim pietrūkst. Un to ir nepieciešams konsolidēt, lai nostiprinātos. Un no, un šī noturība ir ļoti svarīga. Lai monetārā savienība varētu efektīvi darboties, lai nenotiktu fragmentācija, un tad šie riski nebūtu tik jūtami kā šobrīd. Tad makrostabilizācijas funkcija var palīdzēt izvairīties no šādām fragmentācijas epizodēm. Paldies! Pēdējie četri runātāji tiešām aicinu pieturēties pie uh, atvēlētā laika. Gabriels Mato. Eh, mm. Jā, paldies. Pavisam īsi. Tuvojoties šī politiskā mandāta noslēgumā, mums, protams, visiem interesē panākt progresu monetārās savienības eh, jautājumā. Runāja par fonda izveidošanu, par mūsu fiskālās kapacitātes stiprināšanu, Pagājušajā mēnesī bija priekšlikums izveidot centralizētu mehānismu stabilizācijai, kas varētu absorbēt jebkādus asimetriskus šokus dalībvalstīs. Ja es pareizi saprotu šo priekšlikumu, tad ierosinājums ir koncentrēties uz triecieniem ekonomikas nozarēs, nevis kādā konkrētā dalībvalstī. Līdz ar to ideja būtu tāda izvairīties no riskiem, bet neradīt mehānismu automātiskiem transferiem starp valstīm. Mans jautājums ir šāds. Kā mēs varam garantēt, ka tas darbosies un ka tas tiešām koncentrēsies uz ekonomikas nozarēm? Bet varbūt to var arī koncentrēt uz kādu dalību valsti, tad, kad tiešām ir nopietnas problēmas. Un kā mēs varēsim izveidot šādu mehānismu stabilitātei, lai garantētu Eirozonas valstīm, ka potenciālā krīzes situācijā viņi saņemtu palīdzību. Atbilde. ECB kā iestāde nav nākus klajā ar konkrētu nostāju par to, kas varētu būt šī centrālā fiskālā kapacitāte. Mēs atbalstījām piec priekšsēdētāju ziņojumu un šo vispārīgo skatījumu, ka šāda makro stabilizācijas funkcija var tikt izmantota, bet detaļas par to, par tām mēs neesam neko sacījuši. Varbūt ir kāds darba dokuments, kur ir kādi varianti minēti, bet darba dokumenti nenozīmē, ka iestāde ir kaut ko izvēlējusies vai apstiprina. To es vēlējos īpaši uzsvērt. Makrostabilizācijas funkcijai ir daudz dažādu risinājumu. Piesaistīt to bezdarba, subsīdijām, piesaistīt to slikto dienu fondam vai investīcijām. Tur ir daudz dažādu risinājumu. Mēs oficiālā veidā neesam pauduši ECB viedokli par to, kurš variants būtu vislabākais veids, kā īstenot makroekonomiskās stabilizācijas funkciju. Jakobs von Weizsekers. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji vietniekums, prieks jūs redzēt šeit! Man pirmais jautājums ir šāds. Vēlos jums pajautāt par notikumiem, kas notika jūsu mandāta sākumdaļā, 2011. gadā. Bija saudabīgs lēciens procentu likmēm. Šobrīd, skatoties atpakaļ, domāju, ka daudzi uzskata, ka tā varbūt bija kļūda, bet paskatoties uz inflācijas likmēm, mēs saprotam, no kurienes tas nāca Mans jautājums jums, paskatoties uz pēdējiem astoņiem gadiem un īpaši šo epizodi, šodien domājot par procentu likmēm, vai jūs teiktu, ka mums ir jābūt piesardzīgiem, tādēļ, ka mēs tuvojamies nulles likmei, kā pilnīgai robežai, jeb to, ka 2011. gada epizode pierāda, ka mums nevajag satraukties par procentu, par uh, Um, procentu likmēm šobrīd, bet gan par to, kas notiks pēc diviem, trim gadiem. Varbūt tā, tā būtu jūsu iespēja paskaidrot, uh, kā jūs domājat par savu pilnvaru termiņu. Un mans otrs jautājums saistīts ar piezīmēm, ko jūs izteicāt savā uzrunā saistībā ar Edis. Jūs uzskaitījāt trīs lietas saistībā ar riska mazināšanu, kas būtu jāpatur prātā, vedot sarunas bet viena lieta tur gan pietrūka. Tā ir sa saistība ar valstu risku. Vai tas eh, eh, nu, saistīts ar to, ka bija ierobežots laiks un jūs tādēļ to nenosaucāt? Jeb jums liekas, ka šāds uh, valstu parādu risks uh, nav jūsuprāt aktuāls Edis uh, kontekstā? Un trešais jautājums. Bloomberg eh, publicēja šodien to, ka jūsu padomes eh, sanāksmē martā jūs apspriedāt eiro sistēmas noregulējuma likviditātes ietvaru. Un ideja būtu tāda, ka ECB var nodrošināt likviditāti labai bankai bet kaut kāda iemesla dēļ eh, eh, tas eh, nevar tikt īstenots, ja nav pietiekami kvalitatīvi aktīvi. Nu, tā vismaz Bloomberg to pu publicēja. Vai jums liekas, ka zemāki standarti bankas ķīlai būtu pieņemami vai nē? Atbilde. Paldies par jūsu jautājumiem par 2011. gada pieaugumu procentu likmēm. Kā jūs norādījāt, skatoties atpakaļ, mēs varam tagad izdarīt secinājumus, bet vajag uzsvērt, ka to brīdi mēs runājam par izmaiņām likmēs, kas bija tieši pirms vasaras 2011. gadā inflācija bija 2,5-2,7%, respektīvi virs 2%. Un izaugsmē 2011. gada pirmajā pusgadā bija ap 2%. Līdz ar to 2011. gada pirmā pusgada rādītāji mm, it kā lika secināt, ka ir sākusies atvesļošanās pēc 2008. gada krīzes. Nu, tāds bija konteksts, kuros, eh, kurā tika pieņemti šie lēmumi. Protams, tas, kas notika pēc tam, pēc vasaras, bija pilnīgi atšķirīgi no tā, kas notika pirmajā pusgadā. Un visas prognozes ekonomiskai izaugsmēji izrādījās nepareizas, jo ekonomika strauji palēninājās 11. gada otrajā pusgadā. Un Eh, tas ietekmē arī inflāciju, un situācija bija pilnīgi atšķirība. Un tā rezultātā mēs pazaudējām visu, ko ieguvām pirms vasaras. Tas viss pazuda novembrī un decembrī. Kā jūs zinat, monetārā politika iedarbojas ar nobīdi, la, ar ievērojumu laika nobīdi. Līdz ar to, īstenojot procentu un likmju uh, palielināšanu šajos mēnešos, tas nebūtu uh, pietiekams skaidrojums atkārtotai recesijai 2012-2013. gadā. Skaidrojums šai otrai recesijai ir pilnībā saistīts ar fiskālo politiku un uh, vienlaicīgu fiskālo konsolidāciju, kuru veica visas Eirozonas dalību valstis šajās gados. Tas viss ir pienācīgi dokumentēts komisijas ekonomiskajos dokumentos. Viņi izmanto kvestu modeli, lai simulētu, ko nozīmē vienlaicīga konsolidācija. Es tikai vēlējos paskaidrot, ko tas nozīmē monetārai politikai. Tagad, skatoties atpakaļ, mēs varam, protams, eh, sacīt, ka mēs ļoti ātri koreģējām savas prognozes tā pašā gada nogalē. Otrs jautājums par eh, valstu risku. Uz to mēs skatāmies eh, tāpat kā pieci priekšsarētāji ziņojumā, kurā ir atzīts, ka tas potenciāli var būt problemātiski, jo ja būs pārāk liela koncentrācija bankas eh, portfelī, vietējiem parāda instrumentiem, tas uh, valsts uh, parādzīmēm, tas var radīt potenciāli problēmas. Bet vienlaicīgi ziņojumā sacīts, ka visas izmaiņas ir jāveic uh, globālā līmenī. Tātad Bāzeles komitejai tas ir jādara. Viņiem ir jāpanāk vienošanās par šo jautājumu, jo savādāk būtu problēmas saistībā ar vienādiem spēles noteikumiem. Tāda ir nostāja 5. priekšsēdētāja ziņojumā. Šis jautājums ar valstu risku. Tas ir sarežģīts, man šobrīd nav laiks detalizēti iedziļināties šajā jautājumā. Tur daudz lietas, kas jāņem vērā. Piemēram, neviena izmaiņa nedrīkst eh, momentā radīt nest, ievērojumu nestabilitāti atsevišķos iekšējos tirgos, jo tāds tieši ir bažas. Ir jāņem vērā, ka ir valstis, kuras katru gadu pārnes, tā, pārceļ simtiem miljonu valsts parādu. Lai tas būtu iespējams bez lieliem šokiem, protams, viņi paļaujas uz iepriekšējiem obligāciju turētājiem, kuru parādzīmes sasniedz savu termiņu. Un tā tikai viena no daudzajām lietām. Es jums ierosinātu palasīt uh, manu runu, kuru nolasīšu šogad maijā. Pēc tam jums būs iespēja to iepazīties, kur es pievērsīšu šiem jautājumiem daudz detalizētāk saistībā ar šo valstu risku. Tagad par likviditāti noregulējumam. Šis ziņu elements, tur, es domāju, pārptums par pašu problēmu kā tādu. Jo šeit nav jautājums par likviditātes sniegšanu labai bankai, kas uh, izveidojas noregulējuma procesā. Ja tā, tā tiek izveidota, tā ir laba banka ar banku licenci, ar to, ko uzraugs saka, ka tā ir maksātspējīga, viņi var darboties viss kārtībā, un ja tā notiek, tad viņi var darboties tāpat kā jebkura cita laba banka, nekādas izmaiņas nemainās nevienā politikā. Ja runa ir par uh, labo banku, kas uh, rodas noregulējuma procesām, tomēr Otra lieta ir tāda, ka noregulējuma procesā, kas var aizņemt dienas, var aizņemt vairākas dienas. Ja nav iespējams moratoriju izsludināt, un tas pats par sevi ir sensitīvs jautājums, bet ja tas nav iespējams, tad var būt nepieciešama likviditāte noregulējuma procesā. Un par to ir runa, nevis par eh, labās bankas izveidošanu. Tieši uz šo īso laika periodu. Un šeit es varu citēt tikai to, kas pastāv. Tas ir apvienotā karalistē nesen apstiprināts un ASV jau pastāv. Anglijas banka radīja īpašu programmu, tādu mehānismu likviditātes nodrošināšanai noregulējuma procesā tam laika brīdim, kuru es minēju, bet par to Anglijas banka saņem garantiju no valsts kases. Jo, protams, parastos apstākļos, un to mēs pilnībā arī ievērojam, ECB nevar nodrošināt likviditāti riskam pakļautai bankai vai banka, kura tiek noregulēta, jo principā ir paziņots, ka viņa kļūs maksāt eh, nespējīgi visdrīzāk. Un likviditāti nodrošināt nevar šajā brīdī ECB. Bet apvienotāja karaliste un ASV ir izveidojuši procedūras, kas paredz to, ka ir rūpīgs noregulējuma process, kas iekļauj arī šādu likviditātes problēmu risināšanu. Un es ceru, ka Eiropa nonāks pie kāda risinājuma šai problēmai, kas tik tiešām ir nepieciešams, lai varētu izveidot noregulējumu režīmu. Thank you, Pervaš Beres. Paldies, Pervaš Beres. Paldies e, sociālista grupas vārdā. Vēlos no savas puses jums pateikties par šo gadiem ilgo sadarbību, jo saprotu, ka tā ir jūsu pēdējā uzstāšanās mūsu uh, komitejā, pat ja mēs vēl arī tiksimies vēlāk. Bet tagad jautājumi. Pirmais par mūsu manis un uh, manu kolēģa kopīgo uh, ziņojumu par uh, uzraudzības iestādēm un um, situācijas pārskatīšanu, tātad par iespēju izstrādāt stresa testus. Šeit jau ECB mums ir uh, galvas tieši priekšā bet es gribētu jautāt par dažādiem riska scenārijiem, tā skaitā klimatisko risku iekļaušanu uh, stresa testos, uh, pat ja tās nav nu, centrālo banku pārstāvju vied, viedoklis, ka tie būtu primārie riski. Tālāk. Otrs jautājums ir par to, kā savu viedokli ECB pauž par vienu no tās uh, valdes locekļu iecelšanu. Nu, pēdējā, pēdējā nominācija izraisīja virkni komentāru, tika, tika paustas bāžas, tā ir skaitā par uh, iecelšanas procedūru saistībā ar pašas iestādes institucionālo leģitimitāti, jo ECB prakse ir tāda, ka viss tiek paziņots pēdējā brīdī, nenotiek publiskas debatas, netiek minēti argumenti. Vai jūsuprāt, šādai praksē jāpastāv arī turpmāk, vai arī jūs saskatāt iespējamas pārmaiņas šai jomā? Un uh, nākamais jautājums saistībā ar pirmo jautājumu par uh, aktīvu uzpirkšanas programmu eh, kvalitatīvās stimulēšanas ietvaros. Vai jūs prāt šīs iepirkuma programmas ir pietiekams vai paredzat, ka varētu iet vēl tālāk? Un kāda burā, būtu paredzēta atkāpšanās eh, stratēģija? Un vai šie aktīvi tiek pirkti brūnajā, tā saucamajā brūnajā vai zaļajā ekonomikā, un kā tas sasaucas ar uh, citās jomās īstenoto stratēģiju. Paldies! Es atbildēšu angļu valodā. Runājot par stresa testiem un vides risku iekļaušanu. Kā jūs teicāt, parasti vides riski netiek iekļauti parastajos uh, stresa testos, kas tiek īstenoti, un to darīt arī būtu grūti. Es, protams, piekrītu, ka, nu, tomēr vajadzētu kaut ko darīt, tātad proti vajadzētu analizēt uh, tādas uh, vides katastrofas, kam varētu būt uh, liels risks, bet nu, šādus uh, vides katastrofas nevar iekļaut uh, mūsu parastajos riska modeļos, uh, ņemot vērā to uh, izcelšanās varbūtību, bet ba Anglijas banka ir veikusi uh, šādus uh, aprēķinus, teiksim, uh, iedomājoties, uh, kāda ieteikuma varētu būt klimata pārmaiņām, globālai sasilšanai, okeāna līmeņa celšanās ietekme uh, uz uh, um, aktīviem apvienotajā karalistē. Bet, nu, tie nav tie parastie stresa testi, tomēr šādas, uh, šād, risks tomēr pastāv un tas būtu jāņem vērā. Un arī bankām un it īpaši apdrošināšanas uzņēmiem būtu jādomā par šādiem potenciāliem notikumiem un iespējams, ka apdrošinātāji par to arī jau domā. Bet eh, arī uzraugiem būtu jāizvērtē šādas varbūtības. Tālāk, otrs jautājums nu, es eh, neparādzu, kā tiesību aktos paredzētā procedūra varētu mainīties, bet tas ir padomes un parlamenta ziņā, un ECB eh, ir tikai konsultatīva loma šajā sakarā. Bet es nedomāju, ka kaut kas šeit varētu mainīties. Un pēdējais jautājums. Jā, ir bijusi interese un ir uzdot jautājumu par mūsu aktīvu pirkšanas programmu. Es gribu teikt, ka mēs esam atklāti mm, bijuši šai jomā gan par valstu obligāciju pirkšanu, šeit mēs sniedzam informāciju un jau prognozējam, kāds varētu būt uh, uh akt šo obligāciju dzēšanu tuvāko mēnešu laikā un tālāk par uzņēmumu vērtspapīriem. Mēs kā centrālā banka sniedzam daudz plašāku informāciju nekā citas centrālās bankas, kuras uh, uzpērk uzņēmumu obligācijas. Mēs arī publicējam uh, sarakstus, apjomus, uh, kumulētos skaitļus. Neviena centrālā banka šādi nav līdz šim rīkojusies šādu programmu ietvaros. Un mēs gan neatklājam, cik kura centrālā banka kādas obligācijas ir uzpirkusti. Uh, tikai apkopotos skaitļus, jo mēs uh, uzskatām, ka mums ir uh, jāvēlēt šie iepirkumi domājot par monetāro ietekmi, bet mēs uh, vēlamies pēc iespējas maz iesaistīties cēnu veidošanas procesā tirgu. Mēs saprotam, ka investori, bankas pašas vēlētos zināt, kādā apjomā, kura obligācija ir kurai centrālai bankai un kad pienāk to dzēšanas termiņš, un tad viņi var visu, ko aprēķināt un, un plānot. Viņi gribētu zināt vairāk, bet mēs nevēlamies šo informāciju sniegt, jo tas ietekmētu tikai cenu veidošanās procesu, bet nekādu papildu ieguvumu nebūtu visas obligācijas, ko mēs iepērkam, mēs paziņojam, kādas obligācijas ir iepirktas un uh, kopapjomus paziņojām. Un no šīm uh, obligācijām mēs esam uh, iepirkuši 47 zaļo obligāciju laidumus, izlaidumus, bet tas tomēr ir tikai 3,8% no obligāciju kopapjoma ko esam iepirkuši. Un jūs arī uh, e, zināt, ka mēs atbalstam arī Eiropas investīciju banku, kam ir uh, aktīva darbība izlaižot zaļās obligācijas. Tātad šis jautājums netiek ignorēts. Mēs rīkojamies pareizi. Uh, bet uh, neaizmirstam uh, mūsu programmu monetāros mērķus. Un arī par azartspēļu uzņēmumu obligācijām, nu, vienkārši vidējie rādītāji, nu jā mēs uh, sekosim šim jautājumam, uzklausot arī priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātus, runājot par atklātības uh, uzlabošanu, par obligāciju uzpērkšanas mērķu precizēšanu un uh, Tagad vēlos jums uh, sirsnīgi pateikties par šo ļoti interesanto viedokļu apmaiņu, kas mums uh, Mm, ir notikusi, pateicamies par ļoti saturīgajām atbildēm, un šī diskusija tiešām bijusi ļoti interesanta, un mēs vienmēr augstu vērtējam jūs nopietnu attieksmi katreiz ar jums tiekoties šeit. Pateicamies, Konstānsio kungs, par jūsu uh, veikumu sadarbību ar Eiropas parlamentu un vēlām jums panākums turpmākajā darbā. Thank you. best too for your work, which is very important for you. Oh. So, dear colleagues, let's move to next. Godātie kolēģi, pāriesim pie nākamā darba kārtības jautājuma izskatīšanas. EBI pārcelšana un grozījuma izskatīšana. Lūdzu, abi referenti. Nevēlos tagad um, ilgāk ievadvārdus vilkt. Ir vairāk grozījumi, kas būtu iz... kur, kur būtu izskatām, tā tad balts un beres ir Līdzreferenti Lūdzu Burhārti. Eh, Lielas paldies priekšsēdētāji. Šo pēcpusdienu mēs apspriežam grozījumus eh, par eh, šim ziņojumam. Kopā ir 19 grozījumi saņemti, bet es gribētu runāt par pamatpunktiem mūsu kopīgajā eh, ziņojuma. Un, un tie ir šādi. Mēs paužam kritiku par to, kā tiek pieņemti lēmumi padome un komisijā, un uh, uzskatām, ka ir nepieciešama papildi informācija par to, kā šis lēmums ir ticis pieņemts, kādi ir bijuši kritēriji. Un treškārt arī a, prasām pārskatīt ziņojumu par decentralizētajām aģentūrām, kā mēs to a, esam norādījuši ziņojumā par medikamentu aģentūru un tagad par grozījumiem attiecībā uz šo mītnes vietas jautājumu, ka ir jāsaglabā šīs trīs aģentūras neatkarīgi no to atrašanās vietas un arī pieprasām, ka ša, šī pārcelšanās jāsagatavo un jāpabeidz vēl pirms uh, apvienotās karalists izstāšanās no Eiropas Savienības. Pēc uh, Tātad eh, no iesniegtiem grozījumiem redzam, ka kolēģi šos pamatpunktus neapspriež, nav bijuši nekādi grozījumi. Eh, tieši šajos pamatpunktos ir bijuši tikai 19 eh, grozījumu priekšlikumu vispār iestāti. Tātad patiesībā. Uh, tikai mums ir patiesībā 14 grozījumi likumdošanas vai normatīvajai eh, rezolūcijai. Un eh, atkal ir izteikta prasība uzlabot finanšu tirgus regulējumu pēc Brexita. M mana grupa nav iesniegusi nekādus uh, grozījumus un es tikai aicinu atbalstīt um, sagatavoto grozījumu un proti arī ņemt vērā to, kas ir uh, lēmts attiecībā par uh, medikamentu aģentūru, tātad pārstrādāt kopīgo paziņojumu. Uh, atsakoties no nacionāliem egoismiem, ļemt jautājumu par mītnes vietu. Un mēs uzskatām, ka tātad mums būs balsojums 24. aprīlī mūsu uh, Uh, komitejā un pēc tam varēs notikt trialogs ar padomu. Paldies, Beres kundze lūdzu. Uh, Paldies. Uh, Burkhārds Balts jau ir pateicis galveno un tagad tātad par šo mūsu kopīgo priekšlikumu debats jau ir notikušas par 14 iesniegtiem grozījumiem. Uh, Virkni ir iesnieguši arī sociāldemokrāti. Es uh, piekrītu lielākai daļai no šiem grozījumiem, pati varbūt ne visiem. Bet galvenais šobrīd ir saglabāt uh, līdz referentu priekšlikuma uh, garu, proti Uh, Eiropas banku iestādes uh, pārvietošanu veiktu labos apstākļos un kā to arī prasa budžeta komiteja, lai uzlabotu budžeta īstenošanas efektivitāti, kas ir nepieciešami, un arī uh, jāatgādina šai sakarā Eiropas parlamentu loma šāda veida situācijās pirmkārt, uh, balstoties uz kopīgo 200, 2012. Uh, gada deklarāciju, kas gan nav uh, piemērota atcīmredzot šobrīdējai situācijai. Un tas absolūti nav neitrāli, ja parlaments aicina atgriezties pie šīs deklarācijas un to pārskatīt, jo mēs varētu iedomāties, ka pirms šā sasaukuma beigām tiek izveidota jauna aģentūra, nu, es nezinu, kāds varētu būt tās nosaukums, bet ir uh, komisijas priekšlikums, teiksim, izveidot uh, darba aģentūru, lai uh, koordinētu darba likumdošanu dalību valstīs, un ja būtu interesanti zināt, pēc kādiem kritērijiem komisija ir paredzējusi izraudzīties šīs jaunās aģentūras mītnes vietu. Protams, mēs eh, vēlētos, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt sarunas ar padomi par uh, juridiskā ietvara stabilizāciju Eiropas banka iestādes pārcelšanai. Ne, līdztekus uh, politiskiem lēmumiem ir uh, jāizveido vesela struktūra un uh, Brexit kontekstā, protams, ir jāparedz, lai šī banka iestāde uzreiz varētu atsākt darbu pēc pārvietošanas. Nu, es nepievērsīšos visiem grozījumiem pēc kārtas, bet gribu teikt, ka varu atbalstīt vairākus par. Es uzskatu, ka vienu grozījumu var uzskatīt par nepieņemamu, jo tie tiek apšaubīts uh, līgums attiecībā uz uh, aģentūru mītnes vietām un kā Tā tad uh, mums ir jāizlēmi vai grozīt vai negrozīt šo priekšlikumu. Tāda ir situācija. Uh, Uh, attiecībā uz 14 kolēģi iesniegtiem grozījumiem un vēl ir 5 līdzreferentu grozījumi. Budžeta komiteja un konstitucionālo lietu komiteja arī ir iesaistīti šai procesā un konstitucionālo lietu komiteja ļoti orģināli rīkojasies uh, pēc uh, kolēģa Broka aicinājumu ir pieņemta deklarācija, kas ir pievienota balsojuma rezultātiem attiecībā uz medikamentu aģentūras mītnes vietu. Un tad būtu, protams, konsekventi pieņemt tādu pašu deklarāciju, bet tad tas būtu tāda atkārtošanās un dublēšanās. Mēs nevaram trīs reizes paziņot vienu un to pašu. Uh, jo šis teksts būtu apmēram tāds pats tālāk par budžeta komitejas grozījumiem. Tie ir nevis likumdošanas uh, uh, rezolūcijai, normatīvai rezolūcijai, bet rezolūcijai pašai un vairumu mūsu komiteja varētu atbalstīt, jo tie ir saprātīgi, tīpaši runājot par efektivitātes uzlabošanu attiecībā uz uh, publiskā finansējuma izmantošanu. Neredzu Sanderu Lūnes. Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs. Lunes kungs atvainojas, viņš nevar ierasties, uh, nevarēja ierasties šovakar uz sēdi, bet viņš uh, lūdza viņu vārdā nolasīt sekojošo. Mēs piekrītam vispārējos vilcienos teksta redakcijai, īpaši uzsvarot to, ka ESMA un EBI attiecībām ir jābūt eh, likumīgi sakārtotām. <clears throat> Mēs vēlējāmies izteikt tikai vienu komentāru, un tas atspoguļojas arī mūsu grozījumos, proti aģentūru decentralizācija kas attiec uz 12. gada kopīgo paziņojumu un parlamenta lomai ir jāņem vērā kā geogrāfiskais izvietojums, tā arī, mm, tā arī lielo un mazo dalību valstu būtība. Mēs eh, saprotam, ka EBI tiek pārcelta uz Franciju, un tomēr joprojām ir dalība valsts, kurās nav nevienas aģentūras. Un būtu ļoti labi, ja abi līdzreferenti to ņemtu vēlā, vērā galīgās teksta redakcijas sagatavošanā. Klīnskungs nākamais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ar šo ziņojumu un arī izteikumiem no Burkhard Balca. Esmu ļoti apmierināts. Mums tik tiešām ir jāsako tam, lai Eiropas parlaments bez iebildumiem pieņemtu to lomu, kas tam ir jāspēlē, un pēdējos gados padome nevienu reizi nav izvairījusies no iespējas pateikt, ka viņi sevi uzskata par augstākiem salīdzinājumā ar citām iestādēm. Tāpēc es atzinīgi vērtēju to, ka arī mēs esam izvēlušies runāt skaidru valodu. Tas, ka gan Eba, gan Emma beidzot ir atraduši savu jauno mājas vietu, parāda to, ka kritēriju atlasē kaut kas īsti nefunkcionē. Ja ir skaidri, caurskatāmi uh, kritēriji un, un par tiem var skaidri diskutēt, tad, manuprāt, tam būtu jāļauj nonākt arī pie vienprātīga uh, risinājuma, nevis pie kaut kādas izlozes vai loterijas. Kaut arī pārstāv Vāciju, būtu atzinīgi vērtējis, ja Uh, iestāde nonāktu kaut kur centrālā vai austruma Eiropā, kā Slovākijā, piemēram. Nu, es tiešām būtu vēlējies, lai Bratislava kļūtu par jauno mītnes vietu, bet nu tā tas nenotika. Tik tālu es saprotu to, ko ECR pārstāvis Lunes kungs vēlējās spēcīgāka geogrāfiskā um, sadalījuma ievērošanu. Tomēr viņa 13. grozījumam nevaru piekrist, jo viņš rada iespaidu, ka jo spēcīgāka būs parlamenta loma, jo lielāks izredzes būtu mazāk, jo eh, mazajām dalībvalstīm viņu loma mazinātos. Es nevaru atbalstīt šādu priekšlikumu. Man ir problēmas arī ar 14. grozījumu no Paula Tanga. rezerves eh, pakalpojumi, to var apvienot starp ESMA un EBA, bet nevis visām trim organizācijām. Nu, katrā ziņā tur nebija pietiekami skaidrs eh, no šī grozījuma, tāpēc es paliku pie oriģināla. Kopumā es varu atbalstīt šo ziņojumu ar šiem diviem grozījumiem kā izņēmumu. Thank you. Paldies. Slovākija pieteicās uz medikamentu aģentūru. Bet eh, tagad eh, mēs runājam tikai un vienīgi par EBI, tāpēc eh, runāt mēs par to varam, bet jēgas nekādas, un par Slovākiju balsot te nevaram. Gīgoldkungs nākamais lūdzu. Jā, paldies! Īsumā. Mēs neiesniedzām nevienu grozījumu, jo mums ir pieņemama jau sākotnējā teksta redakcija. Uh, Izlasot visus iesniegtos grozījumus, es tomēr neesmu pārliecināts, ka kādu no tiem bija jēga iesniegt. Tāpēc mēs vēlamies balsot par ziņojumu tā patreizējā teksta redakcijā, un tomēr, jā, varam balsot arī par kādu no grozījumiem, un tas pēc būtības neko nemaina. Kā jau teicu, man pārsteidz daži iesniegtie, bet eh, tas pēc jēgas nemaina neko. Tātad eh, mēs, kā institūcija, apgalvojam, kā ļoti interesants veids, kādā tika pieņemti lēmumi, un padome visticamākais nopietni neņēma vērā likuma burtu. Kā jūs ziniet, tieši tāda pati situācija ir ECB kandidatūra izskatīšanā, bet eh, ilgi te nerunāšu. Es vēlētos griezties pie mūsu prieksēdētāja, lai publiski tiktu paziņoti eh, e, rezultāti, kāda ir ECB kandidāta izvirzīšanā padomē. Tātad, kāda loma spēlē parlaments brīdī, kad eh, institūciju līmenī notiek debates, un šajās debatēs eh, padomi ir pilnīgi pārliecināti, ka viss ir tās rokās. Mēs varam runāt par veselu virkni jomu, bet jā, jautājums paliek atklāts, cik nopietni mūs uztver pārējās institūcijas un pa lielam, cik lielā mērā mēs paši. Tā tad ceru, ka mums būs ļoti īsa, bals, īsa balsošana. Paldies! Un tagad Marīsa, vēlaties izteikties? Lūdzu! Thank you, Roberto Dimitris. Can... Paldies! Roberto atvainojas, ka nevarēja ierasties, un viņa vārdā es vēlētos pateikties abiem līdzreferentiem un nolasīšu viņa man iesniegto runu. Neskatoties uz to, ka vispārējo lietu padome ir nolēmusi ebi pārcelt, parlamentam vajadzētu skaidri pateikt savu nostāju, īpaši, kas attiecas uz lēmumu pieņemšanas procesu. Mūsu politiskā grupa vienmēr ir uzsvērusi to, ka Eiropas finanšu uzraudzības sistēma ir tāda, kāda tā ir, un tomēr šodien mums ir jānodrošina, lai Eiropas parlamenta loma lēmumu pieņemšanā un arī ebi eh, mītnes vietā, kāpēc parlamenta viedoklis netiek ņemts vērā. Godīga un caurskatāma procedūra visa likuma, visa lēmuma pieņemšanas gaitā ir būtiska, un tas ir paredzēts Eiropas Savienības dibināšanas līguma 291. pantā. Tas, ka dalību valstis vienpersoniski vienojās par mītnes vietas pārcelšanu, nav pieņemami parlamentam, tāpēc mēs pieprasam, lai 2012. gada kopīgā vienošanās par centralizēto aģentūru mītnes vietām tiktu pārskatīta. Mēs eh, arī uzsveram to, cik svarīgi ir geogrāfiskā līdzsvara ievērošana aģentūru iedibināšana Eiropas Savienībā. EBI sadarbība ar citām aģentūrām un atskaitīšanās komisijai arī ir ļoti svarīga te bija strādājošo darba apstākļi un viņu ģimenes locekļu dzīves apstākļi ir ļoti svarīgi, un tas, eh, jo tas ietekmē ebī eh, spēju, ebī darbinieku spēju adekvāti, strā, adekvāti strādāt. Un visbeidzot, esam gatavi par šiem jautājumiem diskutēt ēnu referentu sanāksmē, kas ir paredzēta visai drīz. Nārmonu. No. Man nav kungs nākamais lūdzu. Nē, es nevēlējos izteikties. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Paldies! Pirms eh, došu vārdu abiem līdzreferentiem. Es tomēr vēlējos pateikt, ka piekrītu to viedoklim, šeit izskanējušiem viedoklim, ka diskusija būtība atspoguļojas ziņojumā. Tā tad, kā jau teicu, es arī neredzu īpaši pievienoto vērtību grozījumiem. Ziņojums ir labs, kāds tas ir. Ja nu man būtu kaut kas piebilstams, tad vēlējos tikai pateikt, ka ceturtajā punktā Tā tad it was decided dalību valstis vienojās savā starpā, bet eh, tā tad šis ir lēmums. Šis ir parlamenta ieguldījums. Dalību valsts apgalvo, ka tās ir nolēmušas. Bet eh, tā tad jūsu sagatavotais ziņojums ir ļoti labs, bet nu tāds eh, neliels neliela nesakritība. Komisija pieņem lēmumu balstoties uz dalību valstu lēmumu. Tas ir dalību valstu lēmums, nevis padomas lēmums. To atrunā vienošanās. Tas ir likumīgi atrunāts Eiropas Savienībā. Tā tad eh, pēc tam tas iet uz koplēmumu procedūrai cauri, un tad mums ir tiesības par to nolemt. Mēs eh, piekrītam pēc būtības pieņemtiem lēmumam, bet pilnībā noliedzam izmantotās procedūras likumību. Un par ECB, kā jau jūs teicāt, šeit parādījās jautājums, tātad parlaments ir nosūtījis vēstuli prezidentam Tuskam, kurā uzsveram šo problēmu un esam to nosūtījuši arī padoms priekšsēdētājiem, un tagad gaidam atbildes. Un, protams, ja atbilde nesakos vai nesakos pietiekami savlaicīgi, tad mēs koordinatoru līmenī lemsim par tālāko rīcību. Tagad referentiem vārds. No, I mean, the Tā tad, eh, jā, kā jau, bar, kā jau šeit izskanēja un kā jau arī Berhards Bults apgalvo, ka tad, mm, sākotnējā teksta redakcija ir pietiekami veiksmīga, Vienīgais, ko vēlējos piebilst, tā tad priekšlik, iespējams, ka būs atzinumi no AFCO un Budga un tos mums vajadzēs tādā vai citādā veidā iekļaut galīgajā tekstā, bet eh, patreizējā momentā mūsu komiteja var darbu turpināt tālāk un redzēsim, kas notiks tālāk padomē un komisijā. Okay, no. as far as I understand. Vismaz pēc man zināmā AFCO atzinums ir tādā pašā garā ieturēts kā jūsu ziņojums, līdz ar to redzēsim un tā ir, tas ir jūsu kompetencē, kā tas tiks eh, tekstā atspoguļots. Laika grafiki. 24. aprīlī IMCO balsojums eh, un tad plenārs sēdē ir balsojums par, interu, par starptautisko, par starpinstitucionālo sarunu uzsākšanu. Nākamā sēde ir 23. aprīlī pirmdienas pēcpusdienā un otrdien visu dienu 24. aprīlī. Paziņoju sēdi par slēgtu.